So can the political advice... Vai politiskie padomdevēji man varētu atbildēt, cikos ieradīsies deputāti, jo ir jau trīs pāri pus trījiem, kad mums ir jāsāk darbs. Un, ne. What, what is, what is the case for that? What is the reason?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 So, as I promised, five minutes past, we will start. Ir 14.35, sāksim darbu ar 20. darba kārtības punktu viedokļu apmaiņa par ilgspējas kompakta īstenošanu Bangladešā. Šorīt mēs runājām par VPS īstenošanu vairākās valstīs un viens no schēmas uh, aspektiem bija EBA Bangladešā. Ja nemaldos, 66% no visiem uh, Eiropas uh, Savienības uh, importiem nāk tieši no Bangladešas EBA ietvaros, ja mēs runājam par VSP valstīm. Bet, diemžēl, 2013. gadā piedzīvojām traģēdiju Rana Plāza. Un jāsaka, ka tekstilu nozarē strādājošo darba apstākļi ir nu dienu pēdīgi. Tādēļ tika radīts šis ilgtspējas komplekts. Domājot par VPS pilnvērtīgu īstenošanu Bangladešā. Mēs ļoti rūpīgi vērojam procesa norisi. Ir bijis daudz diskusiju gan komitejā, gan INTA Dienvidāzijas monitoringa grupā. Un tāpat esam arī nosūtījuši savu delegāciju uz Bangladešu. Ja nemaldos, tas notika 2016. gada novembrī, saka priekšsēdētājs. Ir pienācis īstais brīdis lai diskutētu. Komentārs no zāles. Es saprotu, ka šeit ir ieradušies vairāki eh, cienījami, godājami pārstāvi no Bangladešas, bet nav zālē pārāk daudz kolēģu. Varbūt, ka varētu es uzstāties tagad eh, ilgāk, lai paust savus komentārus. Priekšsēdētājs atbildes. Bet, ja mēs šo procesu esam uzsākuši un sākumā dodam vairāk laika izteikties, tad eh, varētu runāt par sēdes sākšanu divos, 45 eh, vai trijos, nevis pustrijos. ja mēs šādi sāksim vadīt sēdes, tas patiešām to, mūsu darbu neietekmēs labā veidā. Es vienmēr jūs mēģinu uzklausīt, eh, arī uzklausīt jūs priekšlikums, bet šoreiz, diemžēl, tas neiedo, neizdosies. Tagad mums ir jāapspriežas par to, kas ir noticis, jo tā sauktā akorda atjaunošana ir mūsu darba kārtībā. SDO ekspertu ziņojums arī ir sagatavots. Mums līdz ar to vajadzētu diskutēt par attīstību un Bangladešas perspektīvām, kā teica Dārtmuta kungs, ir ieradušies patiešām godājumi viesi. Monan Sankosī, kas ir Bangladešas vēstnieks. Kārēna Kērtisa, kas vada normu departamentu, eh, jeb nodaļu SDO. Tāpat gribēju šeit laipni lūgt Dženiju Holdcroftu, kas ir um, arotbiedrības Industrial eh, ģenerāla sekretāra palīdze, kā arī Piers Grēnings, kas strādā amforī, ko mēs pazīstam arī zem nosaukuma ārējās tirzniecības asociācija. Sākumā došu vārdu Startautiskās darba organizācijas pārstāvē, lai viņa piecās minūtēs eh, iezīmētu to, kāda ir situācija Bangladešā no SDO viedokļa. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs! SDO uh, eh, jūtas pagodināta, ka mēs esam uzaicināti uzstāties jūsu komitejā SDO un SE, ES ir alaž uh, sadarbojušās atbalstot šo ilgtspējas uh, kompaktu un uh, mudinot Bangladešas valdību ieviest dažādas reformas un normas, runājot par darbinieku aizsardzību, par labākiem darba apstākļiem, un SDO sadarbība ar Bangladešas valdību ir bijusi tāda visai nopietna runājot arī par eh, ļoti izvērstu tehniskās sadarbības programmu. Ir ieviesta arī eh, regulāra monitoringa sistēma. Tas eh, veikšanu pa palīdzēja arī atbalstīt Bangladešas valdības ieviestie dekrēti. Gribēju visiem pastāstīt, eh, kas ir noticis pagājušā gada laikā, ņemot vērā eh, uzraudzības eh, struktūru secinājums. Bangladešas valdībai nācās pagājušo gada laikā vairākas reizes uh, ierasties starptautisko standārtu komitejā, ņemot vērā gan uh, darba inspekciju konvenciju, gan arī citus tiesību aktus. standārtu piemērošanas komitejas pēdējos secinājumos bija vairāki ieteikumi, kas bija adresēti Bangladešas valdībai. Komiteja protams, ņēma vērā uh, samilzošo problēmu apmēru Bangladešā, runājot, piemēram, par pulcēšanās brīvību un citiem jautājumiem, kas joprojām nav atrisināti, tika konstatēts, ka progress nav pietiekams un bez ilgas vilcināšanās ir jāstrādā daudz smagāk tā panākšanā. Tika runāts arī par darba tirgus likumdošanas grozīšanu, lai, piemēram, ražošanas zonu darba likumā tiktu atvēlēt vieta arī pulcēšanās brīvībai, lai nebūtu arī uh, nekādas arotbiedrību diskriminācijas un arī cilvēkiem, kas darbojas arī biedrībās, lai netiktu izvirzīts apsūdzības un netiktu piemēroti naudas sodi. Ekspertu komiteja, kas tikās pagājuši gadu, novembra un decembra mēnešos, pārskatīja nevien šos jautājumus, bet arī tos, kas ir saistīti ar darba inspekciju konvenciju. Šo ziņojumu tagad var izlasīt tīmekļa vietnē, tur tas ir ievietot pirms divām nedēļām. Un, ja tiek runāts par uh, biedrošanās brīvību tika mm, runāts par vairākiem grozītajiem, eh, par vairākiem grozītiem priekšlikumiem, par grozīto darba tiesību likumu un tika runāts arī par vienkāršāku uh, reģistrāciju darba tirgu, lai samazinātu negodīgu darba praksi tika arī uh, izveidotas vairākas tīmekļa vietnes, kur ir iespējams iegūt informāciju šajos aspektos. Tika izveidota arī konsultatīvā komiteja, bet neskatoties uz to visu, mums uh, nācās secināt, ka ir bijusi vārdarbība izmantot pret uh, strādniekiem. Uh, ir uh, notikusi viņu iebiedēšana un uh, ļoti daudziem ir atteikta reģistrācija arotbiedrībās. Skatoties uz šiem iesniegumiem, daudzi tika atgriezti atpakaļ tādēļ ka uh, darba, aro, darbņēmēja arotbiedrības nevarēja nodrošināt 30% minimālo uh, kvotu, un e, valdība, valdība tika mudināta samazināt e, šo prasību, ņemot vērā tātad e, dalībnieku kvotu, lai varētu izveidot arotbiedrību un tajā reģistrēties. 30% joprojām ir tāda ļoti augsta robeža, tātad līdz 2000 darbiniekiem. Uh, Bet, eh, kā ziņo SDO apskats, ir ļoti daudz, tātad apmēram 69% uzņēmumu, kur ir mazāks darbinieku skaits par 2000. Tas, protams, ietekmēs daudzus uzņēmumus un katrā ziņā tādai brīvai darba ņēmēju un darba devēju organizāciju veidošanai tas liks ceļā tikai šķēršļus. Komiteja augstu vērtēja valdības centienus, lai uh, likumdošana vairāk tiku, sa, tiktu saskaņota ar SDO konvenciju, bet joprojām daudz kas nav atrisināts, it sevišķi tiek pieminēts. Uh, tas, ka ir iespējams, tātad ir jānodrošina arī labāka šī uh, Uh, biedrošanās un dažādu, teiksim, asociāciju veidošanas brīvība, lai uh, cilvēki, kas strādā jūtīgās jomās, tādās kā, piemēram, ieroču ražošana, varētu tomēr uh, stāties arotbiedrībās un organizācijās, kur ir arī citu nozaru pārstāvi. Jāgarantē arī pietiekami neatkarīgas un regulāras darba inspekcijas, lai varētu garantēt to, ka visi noteikumi tiek labi ievēroti. Tagad es beigšu savu piecu minūšu uzstāšanos. Lielas paldies, bet esmu, protams, gatava atbildēt uz jautājumiem. Lieliski, paldies, paldies par šo pārskatu. Tagad došu vārdu. Pārstāvim no Industry All arotbiedrību pārstāvēji Dženijai Holtkrofts kundzei. Paldies, paldies, ka es šodien arī varu uzstāties jūsu komitejā. Es um, esmu ģenerāla sekretāra Industrija All. Uh, padomniece. Mums Bangladešā ir 20 sadarbības partneri arotbiedrību veidolā. Uh, daudzas no arotbiedrībām pārstāv tieši strādniekus, kas strādā tekstila nozarēja. Es uh, gribēju pastāstīt, kas tad notiek Bangladešā šajā jomā. Uh, kolēģa iepriekš runāja, ka arotbiedrību uh, dalībnieki tiek iebaidīti, pret viņiem tiek izmantota vardarbība, un 14. februārī arī nu pat bija tāds notikums, kad mūsu uh, arotbiedrības, mūsu sadarbības partneru arotbiedrības uh, pārstāvjiem tika piedraudēts, Eh, un pēc tam galu galā viņi tika piekauti, un Bangladešā īstenībā tā ir rutīna, nekas nav mainījies. Jāsaka, ka bieži vien tiek izvirzītas arī kriminālas apsūdzības, lai cilvēkus iebiedētu. Tās apsūdzības eh, kas tika izvirzīts aptuveni pirms gada vairākiem arotbiedrību eh, darbiniekiem, joprojām nav atsauktas, nav bijis tādas atbilstīgas tiesvedības, ir arī vecāki gadījumi. Aptuveni pirms diviem gadiem tika strādnieki aizturēti un apsūdzēti. Viņiem arī tika izvirzīta prasība samaksāt drošības naudu, pat tad, ja viņiem nekāda uh, apsūdzība joprojām netika izvirzīta un tiesa nebija notikusi, un ja, tad, kad viņiem nācās doties uz uzklausīšanām un uh, piedalīties uh, sēdēs, uh, viņi zaudēja dienas algu. Pagājušā gada ziņojums par uh, demonstrācijām, kas notika protestējot pret zemajām algām, uh, konstatēja, ka situācija ir ļoti nopietna, policisti arī uh, izmanto vardarbību pret demonstrantiem. Un neskatoties uz dažādām standarta procedūrām, arotbiedrībām joprojām ir grūti pieregistrēties fabrikās. Un, protams, tiek pieprasīts, lai tiktu atspoguļoti visi arotbiedrību locekļi, viņu ģimenes stāvoklis, ģimenes locekļu saraksts. Un, eh, protams, eh, Ir konstatēt arī, konstatēts arī dažādas neatbilstības šajos sarakstos. Pat, ja arotbiedrība var uh, savākt nepieciešamo parakstu skaitu, lai reģistrētos konkrētā uzņēmumā, fabrikā. Tik un tā pēc tam fabrikas uh, iesniedz reģistrējošai iestādē neatbilstošus uh, darbinieku sarakstus arī ar tādu darbinieku vārdiem, kas tur reāli nemaz nestrādā. Uh, un pēc tam arotbiedrību nav iespējams reģistrēt. Mēs uzskatām, ka arotbiedrībām joprojām ir ļoti grūti laiki, tur nekas nav mainījies. Tās cīnās ar tām pašām grūtībām, kurām iepriekš. Es gribēju arī pieminēt progresa trūkumu runājot eh, par algām. Nesen mēs dzirdējām paziņojumus par uh, īpašās algu padomes uh, struktūras izmaiņām, bet tur arī nekas nav noticis. Bangladešā cilvēki joprojām saņem vienu no zemākajām algām pasaulē. Un tad, ja, piemēram, uh, ir uzaicināti darba ņēmēji piedalīties šajā tās augtajā algu padomē, piedalīties tās sēdēs, tad īstenībā arotbiedrība pārstāvi uz šīm sēdēm netiek aicināti. Un Bangladešas valdība arī pateica, eh, ka akorda ieviešana netiks turpināta. Ja valdības programma nevarēs eh, turpināt eh, šīs akorda funkcijas, tas tik un tā turpinās darboties un notiks monitoringa procedūra ik pēc pusgada. Uh, Protams, ir jāvienojas arī iesaistītajām pusēm, tajā skaitā starptautiskajām organizācijām un Bangladešas valdībai, lai varētu izvirzīt konkrētas kritērijas un par tiem vienoties. Protams, ir jākonstatē, vai Bangladešas valdība uh, visu ir izpildījusi kā nākas, bet saskaņā ar SDO secinājumiem mēs uzskatām, ka šī valdības programma nevar uh, pagaidām aizstāt akordu ir eh, nenogurstoši jānovēro Bangladešā notiekošais, lai varētu redzēt, eh, kāds progress ir panākts un kā to vērtēt. Priekšsēdētāja kungs, katrā ziņā mēs vēlētos pateikt, ka mēs joprojām esam noraizējušies un saskaņā ar ilgtspējas um, kompakta prasībām Bangladeša nav veikusi visus pūliņus, kas tika no tās pieprasīta un tādēļ vajadzētu skatīties, vai joprojām Bangladeša ir pelnījusi izmantot VPS. E Paldies un tagad. Uh, Grēninga kungs no Amforī. Tas man ir jauns akronīms. Es tātad uh, gribētu labprāt dzirdēt, ko tas īsti nozīmē. Paldies, priekšsēdētā kungs. Vēlētos dzirdēt, runāt tagad vācu valodā, ja jums tas ir par prātam. Amforī īstenībā pat nav. Um, Saīsinājums, ehm, tas eh, ir amforas nosaukums, tātad eh, šis senatnīgais grieķu trauks, uh, Un amforī tagad ir nedaudz grozīts eh, nosaukums. Jā, mēs mēģinājām atsaukt jaunu, atrast jaunu nosaukumu mūsu asociācijai un vairāk par 2000 mazo uzņēmumu, kam ir apgrozījums 1,7 miljonu apmērā, darbojas mūsu asociācijā. Mēs, protams, iestājamies par ilgspējas mērķu sasniegšanu un Bangladeša mums ir ļoti svarīga, un pēc Ķīnas un Indijas Bangladeša ir trešā valsts, no kuras mē, tiek iepirktas preces. Uh, Tādēļ nav arī nekāds pārsteigums, ka mūsu asociācija vēlas godīgu tirzniecību un arī visu darba standartu ievērošanu Bangladešā. Pēc uh, eh, Rāna plazas traģēdijas Bangladešā tika veikti apmēram, veiktas apmēram 6000 dažādas uh, revīzijas un notika arī apmācības pasākumi. Es gribēju tagad. Uh, pateikt, ka šis akord tomēr ir bijis veiksmīgs. Eiropa ļoti aktīvi iesaistījās tā īstenošanā. Un arī uh, lielas uh, apģērba ražošanas ķēdes Eiropā ir uzņemšās savu daļu sociālās atbildības, un ļoti daudzas no tām ir pārstāvēts arī mūsu asociācijā. Mēs runājam par apgrozījumu 80% apmērā, un nospraustie 90% noteikti vēl netiks sasniegt, bet Bangladeša ir veikusi ļoti daudz, arī uzlabojot ēku drošību un uguns drošību. Mēs ceram, ka šādi negadījumi notiks eh, daudz retāk nākotnē. Mums noteikti vajadzētu atzinīgi vērtēt Bangladešas pūliņus. Tiek eh, runāts arī par uh, strīdu šķiršanas mehānismiem. Nesen bija uh, kāds uh, visai skaļš gadījums, kad uh, vienam lielam apģērba ražotājam tika piespriesti vairāk miljonu eiro soda, jo tas nebija ievērojis visas saistības, protams. Ir jādara vēl daudz vairāk, tādēļ mēs augstu vērtējam to, ka šajā akordā ir um, ļoti ambiciozs otrais punkts, kur ir atrunāts konkrēts saistības un pagaidējā, tagadējā Bangladešas valdības programma noteikti nevar akordu eh, turpināt pilnā apmērā. Mums joprojām ir arī bažas par, eh, šiem, eh, par šīm diskusijām, par kolektīvajiem, kolektīvajām pārunām attiecībā uz darba koplīgumiem. ir jādomā arī par um, darba tiesību, darba likumdošanas pārskatīšanu. Mēs, protams, turpināsim sekot uzmanīgi Bangladešā notiekošajam, un Dakā aprīlī ir paredzēta arī jauna sarunu kārta. Izskatās, ka šo akordu tagad ir parakstījis mazāk skaits um, iesaistīto pušu nekā iepriekšējā gadījumā. Protams, ir arī uh, jāprecizē vairākas detaļas, uh, tādēļ arī uzņēmumu juridiskie dienesti strādā uz pilniem apgriezieniem un ir jāņem vērā arī tas, ka Bangladešas uzņēmumiem vai fabrikām citreiz ir vajadzīgs vairāk laika, lai ēkas pielāgotu visiem drošības uh, noteikumiem. Esam pārliecināti, ka mūsu asociācijā būs vēl vairāk uzņēmumu un tagad jau 53 locekļi no Amfori ir parakstījuši šo akordu. Mēs tā tad esam ļoti labi iekļaujušies šajos tempos. Uh, Mums, protams, vajadzētu radīt tādus apstākļus, lai Bangladešas valdība akorda noteiktos mērķus pati varētu īstenot. Mēs esam pārliecināti, ka pirmām kārtām eh, panākumu ķīla ir tieši pašas Bangladešas rokās, ir eh, jāsaprota, ja tas viss tiks veikts, teiksim, kā ārpakalpojums, ja ārā, teiksim, Eiropas uzņēmumi un struktūras mēģinās palīdzēt šeit Bangladešai, tad panāktie mērķi nebūs ilgspējīgi. Mums, protams, arī ir Eiropas Savienībā jābūt atbildīgiem, domājot par vērtību ķēdi, ir arī vairākas programmas, piemēram, uh, Eh, sieviešu līdztiesībai. Aprīlī eh, tā beigs savu darbību. Es gribētu teikt, ka Bangladeša atrodas uz labā ceļa, bet mums, protams, ir jādara vēl ļoti daudz. Esam patiešām pateicīgi, ka Eiropas komisija, Eiropas Savienība domā par Bangladešu nākotni, un es domāju, mēs varam eh, demonstrēt, ka esam spēcīgs partners šai valstī. Paldies, un tagad došu vārdu Bangladešas vēstnieku kungam, lai viņš īs varētu rēģēt uz uh, visu, ko ir dzirdējis. You, uh... Paldies, priekšsādētāji. Ekscelences, dāmas un kungi. Jūtos pagodināts, ka varēju ierasties uz šo viedokļu apmaiņu par um, ilgspējas kompaktu Bangladešā. Runājot par ilgtspējas kompaktu, neaizmirsīsim to, ka Bangladeša tagad piedzīvo ļoti nopietnu krīzi. Mūsu kaimiņa valsts ļoti daudzus rohingu bēgļus ir uh, sūtījusi pie mums, un mums pašiem ir iežo, ierobežots resursu daudzums, bet mums nācās savas valsts robežas atvērt miljonam rohingu bēgļu. Tas nav vienkārši. Paturot prātā šo faktu, ir jāsaprot, ka mums šo ilgtspējas kompaktu nav tik vienkārši īstenot, un mēs noteikti ļoti augstu vērtējam kompakta partneru atbalstu un palīdzību, kas vēlas, lai Bangladešas tekstila ražošanas rūpnīcas būtu daudz drošākas tajās strādājošajiem. Bangladešas fabrikās notiek eh, ļoti daudz eh, inspekciju, pārbaužu, un tās rūpnīcas, kas atbilst visiem drošības noteikumiem, ir arī iekļautas eksportētāju sarakstos. Tas bija patiešām apjomīgs darbs, kas vainagojās panākumiem. Bangladešā tagad atrodas neviena uh, drošas apģērbu ražošanas rūpnīcas, bet arī arī citu nozaru uh, rūpnīcas, kas atbilst visiem nepieciešamajiem vidas standartiem. Mēs esam veikuši lielas investīcijas, lai darba vide Bangladešā kļūtu drošāka, ekscelences. Visi iepriekšējie runātāji pieminēja standārtu piemērošanas komiteju, varbūt tādēļ es atļaušos par to nerunāt. Un, ja jūs vēlaties, lai atbild uz visiem jautājumiem, varbūt jums vajadzētu man atļaut runāt nedaudz ilgāk, bet, nu, protams, centīšos ļaunprātīgi neizmantot jūsu dāsnumu. Gribētu uzteikt eh, šo akordu un. Arī gribēju pateikties visiem, kas palīdzēja veikt uh, revīzijas mūsu rūpnīcās. Tas patiešām bija ļoti svarīgi. Startautiskā darba organizācija arī Bangladešā ir paveikusi ārkārtīgi daudz. Bangladešas valdība, protams, domā par savu pilsoņu labklājību. Mēs esam uh, dialogā iesaistījuši visas puses un sociālos partnerus un vēlamies, lai uh, visi darba devēji iepazītos ar SDO ieteikumiem, ieviešot uh, nepieciešamās pārmaiņas. 13. komiteja ieteica grozīt Bangladešā darba likumdošanu, uh, Pasaules bankas eh, pārstāvji arī pie mums bija ieradušies un šīs trīspusējās eh, komitejas pārstāvji mūs iepazīstināja ar eh, saviem viedokļiem. Bangladešai, protams, vajadzētu um, censties šos ieteikumus īstenot pēc iespējas labāk, lai pilnībā izmantot tās potenciālu. Uh, Pateicoties ilgtspējas kompaktam, Bangladešas valdība, darba un nodarbinātības ministrija ir darījušas ļoti daudz. Daži piemēri, lai to ilustrētu. Mēs atbalstām uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Vēl varu teikt, ka esam uh, rūpējušies par augstāku caurskatāmības līmeni un esam rūpējušies par. Um, labāku budžeta segumu revīzijām, kas tiek veikts rūpnīcās, un, protams, ir jārūpējas, lai būtu pietiekams cilvēku skaits, kas veic šīs revīzijas. Bangladeša tāpat ir eh, ļoti centusies, lai īstenotu SDO ieteikumus, un parlamentā tie arī drīz tiks pieņemti. Mēs, protams, saprotam, ka var pastāvēt uh, atšķirīgi viedokļi, kādam ir jābūt šim slieksnim, lai rūpnīcās varētu uh, dibināt arotbiedrības, bet mēs ļoti cieši sadarbojamies ar saviem partneriem un noslēgumā vēlētos teikt, ka sadarbība kopš tika parakstīts ilgspējas kompakts, uh, ir pierādījusi, ka tajā ir potenciāls. Lūdzu, turpināsim arī šajā garā sadarboties. Paldies! Uh, Paldies! Tagad gribu sveikt studentu grupu. Over there. Hello, welcome. Paldies, laipni lūgti. And now... Paldies, un tagad dod vārdu uh, referentam eh, Karima kungam. Paldies, priekšsēd. Nu pat atgriezos no Bangladešas, kā kolēģi apzinās. Mums bija pagājušā nedēļa zaļā nedēļa, un es devos līdz Dienvidāzijas delegācijai, būdams uzraudzības komitejas vadītājs, šīs komitejas apakškomitejas. Un um, es saņēmu diezgan plašs uh, piezīmes savai runai, tomēr negrasos to visu atkārtot, ko, kas jau ir izskanējis. Paldies visiem mūsu viesiem, kas ir devuši pienesumus, bet vienu vai divas lietas gribēju sacīt. Um, um, tas saistīts ar manām sanāksmēm pagājušajā nedēļā, kas bija visai nesenas, un tādēļ es domāju, ka man ir diezgan aktuāla informācija. Daudz izaicinājumu jau ir tikuši minēti īpaši attiecībā uz arotbiedrību reģistrācijas procedūrām, ehm, īpaši Eh, eh, arotbiedrību reģistrāciju eh, īpašās ekonomikas zonās un darba likumdošana. Lai gan laiks iet, šķiet, ka mēs esam, mm, mums daudz informācijas pietrikst. Daudz kas, kas man tikai teica šodien Bangladešā, ir tas pats, ko man teica pirms diviem gadiem, un nav bijis nekāds progress attiecībā uz sarunām. Uh, Paldies vēstniekam par viņa teikto, bet es atceros, ka pirms diviem gadiem man teica, ka mums joprojām ir jāpieņem e, darbā vairāk inspektoru, lai šīs inspekcijas īstenotu, lai gādātu, ka jaunie uh, likumi tiktu piemērot, un tagad dzird to pašu pēc diviem gadiem, ka mums ir jāpieņem darbā vairāk inspektori. Tā tad ir fundamentāla nepieciešamība ne tikai paust apņēmību uh, uh, Eh, kaut ko panākt, bet arī parādīt rezultātus vai sākt tos rādīt. Un tomēr dažās jomās arī progress ir, eh, tas jāatzīst. Un eh, šis, šis panāktais būtu arī jāturpina. Es atzīstu, ka Bangladešas valdībai ir arī papildus loks un arī Bangladešas tautai, ņemot vērā Rohingu krīzi, kas ir milzu krīzi, kas ir e, izveidojusies ļoti īsā laikā. Es stingri uzskatu, ka mums būtu jātiecas radīt tirdzniecības iespējas Bangladešai, lai kaut kā palīdzētu valstī tik galā ar šo tūlītējo krīzi Kā mēs to izdarīsim, es nezinu, bet es domāju, ka daudziem pieredzējušiem kolēģiem šeit zālē ir daudz ideju, man ir dažas, man pašam. Viens no galveniem jautājumiem, kas ar vienu atgriežas, un par to es runāju mūsu sanāksmē šodien, gan attiecībā uz GSP statusu, gan uz citiem jautājumiem, ir tas, ka no vienas puses Bangladešas ražotājiem ir šī vēlme eh, sasniegt standarts, kas viņam jāsasniedz, īpaši ņemot vērā konvencijas, un otras puses arī ir šī prasība no mūsu puses, ka tā jānotiek. Bet ir arī spiediens attiecībā uz uh, cenām, ko viņi var prasīt attiecībā uz pasūtījumiem. Te ir nelīdzsvars. Uh, man skaidri parādīja, ka prasītāji var nākt pie viņiem ar šo apziņu, kas būtu pieņemamā cena noteiktam izstrādājumam, un tādēļ viņi var pilnīgi kontrolēt, cik viņi ir gatavi maksāt vairāk. Un šis vairāk, ko viņi gatavi maksāt, vienkārši nav pietiekoši, lai izpildītu mūsu prasības attiecībā uz uzlabojumiem un standartiem. Un šis nelīdzsvars, kas ir radīts tagad, ir jau tik liels, ka o, tas vairs nav ilgspējīgi, un tas radīs e, spiedienu īpaši attiecībā uz darba tiesībām un darba samaksu. Bet kaut kādā brīdī priekšsēdē arī mums būs pašiem jāatbild šis jautājums saviem pilsoņiem, jo mūsu pilsoņi tagad ļoti labi apzinās šīs problēmas un ļoti pamatoti. Viņi par tiem runā nevis tikai attiecībā uz uh, firmām, no kuriem viņi pērk, bet arī ar viņu pārstāvjiem, jo vienīgais viņi nav vairs interesēti tikai par uh, preces cenu, bet arī kā šī prece ir tapusi, kas ir to, tās ražošanā bijis iesaistīts, kādā, kādos apstākļos strādā darbinieki uz vietas, tātad kaut kādā brīdī mums arī būs ar to jātiek galā, un es eh, komisijai jautāju tieši šodien, ko mēs esam gatavi darīt konkrētā jautājumā, un man saņem pilnīgi izvairīgu atbildi. Tā nevaram turpināt. Uh, Es redzu, ka jums ir āmuriņš, es zinu, ko jūs gribat. Ehm, eh, eh, tādēļ es tagad eh, turēšu mutu un sēdēšu savā vietā. Paldies, Karima kungs. Tagad atkal aicināšu nākamos runātājus izteikties lakoniski, ja mums ir jautājums ekspertiem vai komisijai Un uzdodiet jautājumus tā, ka būtu skaidrs saprotams, kam tie tiek uzdot. Vispirms Agnes. Labi, centīšos izteikties kodolīgi. Arī man ir uh, m, plaši pieraksti, par ko runāt kā kolēģim Kārīmam. Bet es domāju, ka situācija ir diezgan skaidra, pateicoties jūsu prezentācijām. Tā kā man nav jāiedziļinās visā vēsturē un mūsu lomā Kaut gan ir skaidrs, ka starptautiskā sabiedrība no Bangladešas valdības prasa piemērot skaidrus un uh, uh, apņemšanās uh, noteiktā laikā attiecībā uz drošību un veselību. Paldies arī ārrotbiedrībām par to izdarīto spiedienu un ražotājiem bet mums bija arī skaidras apņemšanās saistītas ar eh, likumiem un starptautiskās darba organizācijas regulējumu. No jūsu ziņojuma komitejā un arī uz papīra kļūst skaidrs, ka darba likumdošanas reformas, pulcēšanās brīvību un eksporta uh, speciālas ekonomiskās zonas, nekās, nekāds progress nav redzēts. Un galvenais ir tāds, vai uh, ar šo naudu pietiek. Uh, darba samaksai, no kuras varētu dzīvot pa ko ražotāji gatavi maksāt. Mans jautājums būtu komisijai, jo iepriekš mēs sacījām, mēs noteicām divas, divas termiņas. Pirmkārt, mēs teicām, ka darba likumam ir jābūt pieņemtam līdz 2017. gada maijam, pēc tam mēs uh, uh, pagarinājām šo izpildes laiku līdz 2017. gada augustam, tagad mēs runājam par februāri. Uh, Mums ir startautiskās darba organizācijas ziemas, uz kuru mēs liekam lielas cerības un, ja mēs sakām, ka līdz zināmam termiņam ir jāpieņem šīs likuma izmaiņas, tad mums ir pašiem sevi jāuztver nopietni un e, jāsāk tagad formāla izmeklēšana jautājumā par to, vai uh, Bangladešas valdība joprojām ir pelnījuši šos, šo labvēlību, ko tai nodrošina GSP režīms. Nevis tādēļ, ka mēs gribētu preferences uh, atņemt, bet tādēļ, ka mēs nopietni uztverām savus uh, E, apņemšanās un arī termiņus, kurus esam noteikuši. Nu, dien. Paldies tagad, Ģula. Paldies, priekšsēdētājs. Šis ziņojums par ilgtspējas nolīgumu pēc e, arotbiedrību uzstāšanās, pēc citiem notikumiem mēs redzam, ka vēl aizvien ir trūkumi mērķu sasniegšanā. Jau tika pieminētas sarotbiedrības un nepieciešamība eh, pārņemt SDO ieteikumus. Daudz ir strādāts pie mm, tām sadaļām, kas attiecas uz darba tiesībām un ēku drošību, bet vēl ir tik būtisks jautājums kā SDO konvencijas, un lai dotu stimulu šim darbam, mums ir jāvēršas pie uzņēmuma atbildības. Bet mums šeit ir jārunā nevis kā ieteikumiem, bet tik tiešām par atbildību, kāda uzņēmumiem ir par savu rīcību. Uh, Tie uzņēmumi, kas ir iesaistīti vērtību ķēdē, kas iet cauri Bangladešu, ir jāapzinās, ka da darba tiesības tiek izpildītas, ka ir tiesības eh, apvienoties arī arotbiedrībās un ir brīdis pieņemt likumu par to, lai uzņēmumi, kuri ir delokalizējuši savu ražošanu Bangladešā, rīkotos eh, saskaņā ar šiem noteikumiem, un tās, kuras šos noteikumus neievērot, tām tiktu piemērotas eh, sankcijas. Tāpēc šis trešais pilārs, vēl aizvien ir ar daudziem trūkumiem. Turklāt pastāv risks, ka Atsevišķās jomās, kā ēku drošība un vēl citās, situācija pasliktinās, bet netiek veicināta tāda tekstila nozara, kurā būtu e, cienīgi darba apstākļi un tiktu ievērots visas cilvēku tiesības. Aicinu paradigmu mainīt un atgādinu, ka parlaments jau nāca klajā ar aicinājumiem Eiropas komisijai ziņojumā par uh, tekstilu nozares iniciatīva, kas ir pieņemta pagājušā gada aprīlī, ir jau pagājis vesels gads, un mēs vēlamies rezultātus. Karolīna. Uh, Paldies. Mēs šodien dzirdējam, ka progress nav pietiekošs, un tagad es gribētu precīzāk noskaidrot, ja tas tā ir, kā konkrētāk vēstnieka kungs teica, ka uzņēmumi, kas neievēro noteikumus, tiek svītrot no eksportētāju saraksta, kāda pārkāpuma tie ir, pa kuriem tiek svītrot šie uzņēmumi un kāda šī procedūra. Es gribētu arī Agneses priekšlikumu atbalstīt. Es domāju, ka arī komisija pagājušajā gadā pauda, ka tā grib pārbaudīt, kāda ir situācija Bangladešā vai joprojām valsts saņems GPS plus uh, preferences. Mēs zinām, ka ar uh, īstenošana neveic, kāda ir komisijas ieteikuma? Tāds būtu mans jautājums. Paldies, Dātmata kungs. Paldies. Pirmkārt, es gribētu sacīt, ka šī visa konteksts ir tāds, ka Bangladeša nav valsts, kas būtu dabīgi, ar dabas resursiem bagāta. Vēstnieks man droši vien piekritīs šajā kontekstā Bangladešas tekstīlu rūpniecība ir bijis diezgan liels panākums tāds. Valstī tiek nodarbināti tieši 4 miljoni cilvēku tekstīlu nozarē, 55% nu, viņiem ir sievietes, es nezinu, vai es drīkst šo terminu joprojām izmantot, bet es cik citēju, es to nesaku. Tātad tas ir bijis liels panākums. mums bija divi savienības pārstāvi, kuriem tika dots pietiekoši liels runāšanas laiks. Mums bija daudz kreiso runātāji. Es gribētu norādīt, ka, piemēram, Vācijā tikai 18% e, darba ņēmēji ir arotbiedrību locekļi. E, Startautiskās darbas organizācijas pārstāv, kas runāja Ziemeļamerikas akcentu ASV, um, eh, mazāk nekā 8% darbinieku ir ārotbiedrību locekļi. Man jautājums, ko es gribētu uzdot ar jautājumiem, lūk, šī valsts, Bangladeša, cīnās ar daudzām problēmām, eh, cits starpā klimatiska apstākļu dēļ. Tā nav. Uh, dabas bagātībām apveltīt valsts, bet tekstīla rūpniecība ir bijis milzīgs veiksms tās pēdējo 20 gadu laikā. Tas ir devis daudz iespēju daudziem cilvēkiem. 55% cilvēku, kas strādā šajā jomā, ir sievietes. Tādēļ es aicinu kolēģis būt ļoti piesardzīgiem šo uh, regulēšanas uh, uh, mānīju šeit uh, izpaust. Ļoti interesanti. E, kādi būs tirdzniecības nolīgums starp Lielbritāniju un Bangladešu. Anna Marija Miner. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikt Dortmutā kungam, jā, ir ļoti labi, ka jūs mudināt kolēģus uh, sēdēt zālē un klausīties tajā, kas ir sakāms mūsu viesiem. Uh, Dārtmut kungs komentē, bet bez mikrofona. Gribētu pavaicāt komisijai, ko tā varētu teikt par SDO gada ziņojumu arī Bangladešas sakarā. Kā jūs uz to varat reaģēt? Ziņojumā ir teikts, ka runājot par vārdarbību pret arotbiedrībām nav panākts pilnīgi nekāds progress, negodīga darba prakse tiek piekopta joprojām, ir uh, iebiedēšana, darbinieki tiek arī uh, iekaustīti, un SDO komiteja uh, secina, ka patiešām situācija joprojām ir uh, bēdīga. Es gribētu, lai komisija uz to reaģē. Paldies! I guess all the... Laikam visi jautājumi jautājumi tika uzdoti komisijai. Mums ir divi tirdzniecības ģenerāla direktorāta pārstāvi - Alīna Bojčuka, nodaļas vadītāja vietniece, un arī no EAS mums ir pārstāvis vai pārstāvē, kas sāks. Labdien, paldies priekšsēd, ka ļaujat mums izteikties nu dienu lielākā daļa jautājumu bija adresēta komisijai, kā jūs zinat, mēs esam jau eh, vairākus gadus strādājuši ar Bangladešu, un mēs izdarījām spiedienu uz Bangladešas varas iestādēm panākt e, taustāmas uzlabojumus attiecībā uz darba likumdošanu valstī. Esam strādājuši partnerības garā, nevis sankciju garā. Kādēļ? jo runājot par kontekstu, mēs vienmēr apzinājāmies, ka strādājam ar valsti, kuru klasificē kā visvājāk attīstīto tautsaimniecības valsti. Tā ir tā tad vis e, trauslākā valsts, visvājākā. Tātad partnerība ar ļoti vāju valsti. Un vienošanās mērķis bija radīt aliansi ar citām līdzīgi domājušām valstīm, kā arī ar starptautisko darba organizāciju, jo mūsu sadarbības otrs parametrs ir atbalstīt uh, un respektēt starptautisko uh, uh, starptautiskās darba tiesības. Tādēļ mums partners vienmēr ir starptautiskā darba organizācija, mēs to eh, eh, starptautiskās darba organizācijas rekomendācijas ļoti augsti vērtējam un arī eh, starptautiskās darba organizācijas uzraudzības mehānismu ļoti nopietņamam, bet esam nobežījušies, esam ļoti dziļi nobežījušies, piekrītu Kārīma kungam. Uh, ka diezgan bieži esam dzirdējuši vienas un tās pašas atbildes no Bangladešas varas iestāžu pārstāvjiem, un te nekās daudz nav mainījies pēdējo gadu gaitā. Tādēļ esam joprojām ļoti nobežījušies. Bet domājam, ka ir dialogs, kas ir sācies, un uh, uh, šis dialogs būtu arī jāturpina. Jo uh, sankciju piemērošana ja par to domājam, tas būtu jāapsver, kas būs lielie zaudētāji. Tomēr šāds rīks ir arī mūsu rīcībā. Jūs zināt, ka katra GSP programmas eh, saņemēja valsts, tajā skaitā Bangladeša, katrai no tām ir jāgādā, ka nav darba tiesība eh, rupju pārkāpumu. Atbildība ir iedibināta Eh, un mums ir šie instrumenti, bet mēs eh, sankcijas gribam piemērot tikai kā pēdējo iespējamo pasākumu, kur nekas cits nedarbojās. Kā mēs lasām starptautiskās darba organizācijas ziņu, jūs dzirdējāt eh, starptautiskās darba organizācijas pārstāvi Karen Curtis, ekspertu komiteja, ir uh, uh, Eh, zināms attīstības process ar interesi reģistrējas, ir tāda eh, neviendabīga aina. Mēs esam saņēmuši signālu, ka jārīkojas ātri, jāsoda valsts. Nē, šādu signālu neesam saņēmuši taisni. Eh, bet tad taisni otrādi, ka mums ir Bangladešas varas iestādēm jādod vairāk vēl uh, um, manevra telpa turpināt e, īstenot tās reformas, kuras tā e, ir uzsākusi. Un nu dien varbūt kā pēdējais manā intervencē, e, kādi varētu būt nākamie soļi. Mārta vidū, pēc dažām nedēļām, mēs sasauksim Dakā 3 plus 5 formātu sanāksmi, kurā mēs, protams, aicināsim Bangladešu nekavējoties eh, rast atbildu uz ekspertu rekomendācijām. Vēlāk arī šogad mēs eh, sadarbosimies ar ESAU, lai izveidotu dialogu eh, par praksi īpaši attiecībā uz Bangladešas tekstilu ražotājiem. Paldies priekšsēdi! EIS vārdā es varu pilnīgi piekrist komisijas pārstāvs teiktiem par dialogu un pieju eh, darbam ar Bangladešu. Mēs cieši sadarbojamies un mēs pastāvīgi uzsveram, ka e, saistības, kuras val, valsts ir uzņēmusies, ir jāizpilda un jāvirzas uz tām ar priekšu kā jau tika teikts, Bangladešas konteksts ir īpašs ņemot vērā e, bezprecedenta bēgļu ieplūšanu Rohinga krīzes e, rezultātā. Tika minēts, ka es sniedzu šajā sakrā atbalstu un atgādināšu, ka ir pastāvīgs politisks un finanšu atbalsts Bangladešai, kas dāsni pieņem Mjānmas bēgļus. E, es ir bijis galvenais donors pagājušajā donoru konferencē un turpina izskatīt iespēju sniegt vēl vairāk finanšu atbalstu. Bet Bangladešā ir arī īpaši politisks konteksts e, ar gatavošanos vēlēšanām, kuras, e, kurā, kam šim procesam arī cieši sekosim tuvāko mēnešu gaitā. Un mums ir regulārs dialogs tirdzniecības komisijas ietveros par uh, E, cilvēktiesībām un labu pārvaldību. Drīz būs nākamā sesija, iespējams, ka pavasarī Dakā, un e, tās visas ir iespējas e, paust mūsu viedokli par pamatiesībām, cilvēktiesībām, tiesiskumu un arī mūsu gaidām attiecībā uz globālo nolīgumu, globālo kompaktu un startautiskās darba organizācijas ziņojumiem. Ko Kāda varētu būt nākamie soļi? Šorīt jau izskanēja, ka mēs raugāmies uz iespēju eh, nosūtīt EBA uzraudzības misijas, eh, tātad mēs to izvērtēsim arī turpmāk ļoti rūpīgi un sakosim situācijas attīstībai. Paldies! Komisija. Bangladeša tiecas saņemt GSP plus statusu 2021. gadā. Tad, protams, 27 starptautiskās konvencijas būtu tām jābūt ratificētām un piemērotām. Vai jums šķiet, ka tas ir, e, tā ir realistiska perspektīva? Esam uzdevuši nu dienu šo jautājumu, un mūsu vērtējums ir tāds, ka 2021. gads ir ļoti optimistisks mērķis Pirmkārt, e, lēmumu pieņēmējs šajā jautājumā ir ANO, ANO mehānisms, kas e, e, novērtē, vai valsts ir izpildījusi prasības, un šis ANO mehānisms vien paiet deviņas valsts no brīža, kad valsts šos kritērijus pilda līdz svitrošanas no svitrošanai līdz LDC, no LDC saraksta. Pieņemsim, E, kaut gan pat labam tā nav, e, teiksim, Bangladešā e, vairs neatbildīs LDC kritērijiem, tad vēl būs jāpaiet deviņiem gadiem. Jo tas ir diskusiju process, akceptēšanas. Bangladešai ir jāakceptē, ka tā ir svītrota no šo valstu saraksta, ir E, tāds e, labvēlības e, periods, tas tātad nenotiks drīz, tas nav gaidāms, bet kad tas notiks un kādā būs jaunā gā, kāds būs jaunais GSP regulējums, nu, tas arī daudz ko noteiks. Paldies, es domāju, ka mūsu ekspertiem jautājumi neuz, neizskanēja. Paldies. Vai ir kāds steidzams komentārs? Ja nav, tad liels paldies un došu vārdu Kārīma kungam. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem es gribētu sākt turpat, kur es iepriekš sāku, proti ar pateicības vārdiem visiem viesiem, kas šodien ieradās un deva pienesumu. Um, informē mūs, es negribētu, lai jebkurš aizietu no parlamenta ēkas bez nejūtoties tā, ka viņu uh, eh, eh, laik ka ieguldījums nav ticis novērtēts. Tātad visas komitejas deputātu vārdā grib jums par to patīties. Vislabāk būs laikam, eh, ja es beigšu ar komisijas nu pat teikto, jo šis ir ļoti sensitīvs jautājums. 2021. gads ir eh, vairāk nekā ambiciozs mērķis. Runājot par Bangladešas eh, ambīcijām, uh, vai tā varētu tikt svītrota no LDC valsts, valstu saraksta. Situācijā, kad uh, valdība ir iespējams pati sevi iedzinusi stūrī attiecībā uz savām ambīcijām, uh, ko var, kas būtu reāli izdarāms, un komisijai var piekrist, ka šeit ir nepieciešama vienota darba programma ko pie, apstiprina, pie kuras strādā mēs kopā ar Bangladešas valdību un apvienotām nācijām. Iespējams, ka 2021. gadā ANO atzīs, ka tā var eh, kaut ko uh, paziņot, bet tas noteikti nebūs beigas visam, bet būs jāturpina strādāt ar Bangladešu gadu gaitā 6-7 gadi, pirms mēs varēsim nonākt pie E, rezultāta. Un mums nāksies gādāt, ka e, ņemot vērā, ka ļoti daudz kas ir likts uz spēli attiecībā uz Bangladešu, um, tās piekļuvi ēst tirgiem, mums jāstrādā kopā ar Bangladešas valdību pārējas posmā, e, tajā pat laikā tā ir strādājot arī ar āno, lai tik cvītrot no šī saraksta. Uh, Tam visam jānotiek. Es ticu, ka tas ir arī iespējams, bet mums ir jāgādā, ka Bangladešas e, iedzīvotāji skaidri apzinātos, kam ir jānotiek, kā tas notiks, pārejas posmu un arī e, tas laiks, kad valsts tiks svītrota no šīs saraksta. Mums ir, protams, arī jāņem vērā pašiem savā dinamikā ar e, vēlēšanām 2019. gadā, kas viesīs izmaiņas. ANO ir paudusi, ka Bangladeša e, e, līdz 2024. gadam nekļūs par vidēji ienākumu valsts. Šeit Eiropas Savienībā, Eiropas parlamentā līdz 2024. gadam Tā tad eh, mums būs pat šeit jauna komisija, varbūt jauns parlaments. Eh, daudz, kas vēl mainīsies līdz tam laikam, bet vēl jo svarīgāk tādēļ, ka līdz 2019. gada vēlēšanām mums būtu ietvars ar Bangladešu, eh, pa, respektīvi prioritātes, par kurām esam vienojušies, un arī risinājums, kā savas attiecības attīstīt bet es redzu tiešām lielu risku, ka Bangladešas puse varētu neizpildīt to, ko gaidām. Tas viss, ko var sacīt, varbūt nedaudz pesimistiski skan, bet uh, savādāk nevaru runāt un tiešām jānotiek nopietnam uh, dialogam starp mums un Bangladešas priekšsēžu kungs. Paldies! Nu, dien, Kārima kungs, mums jāseko situācijas attīstībai rūpīgi, lai mums būtu skaidra perspektīva jau pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Paldies ekspertiem! Esmu pilnīgi pārliecināts, ka turpināsim sazināties šajā jautājumā. Lūdzu, nevilcinieties arī ar mums sazināties, ja jūs redzat šādu vajadzību. Paldies vēlreiz! So, to... Un mēs varam tagad pāriet pie 21. darba kārtības punkta kas eh, arī ir svarīgs tirzniecības eh, jautājums. Gerīkungs ir klāt, un mēs šajā punktā skatīsim tirzniecības attiecības ar Ķīnu. Ar Ķīnu mums ir atsevišķi Sarežģīti jautājumi ir stratēģija Made in China 25 un 10 prioritātes jautājums par stratēģiskajām Ķīnas investīcijām Eiropā, atsevišķi dempinga gadījumi, vārdu sakot visai plašs jautājumu kā, kārts. Dārtmūs kungs, esiet lūdzu mazāk runīgs. Maz. Be quiet, please. Um, the parliament parlaments sniedz pa, eh, paziņojumu par attiecībām kopumā ar Ķīnu un politisko daļu nosedz afēts, tirdzniecības sadaļu nosedz intā. Un refer referents mums ir Jūlijus Vinklers pār šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie kolēģi, kā jūs zināt, Ķīna ir otrs lielais, lielākais Eiropas Savienības tirzniecības partners, nākošais aiz Savienotajām valstīm. Uh, Ķīna ir lielākais importu un eksporta tirgus un kopā Eh, mūsu tirzniecības apjoms ir viens miljards dienā ar Ķīnu. Es nevēlos eh, šos faktus visu laiku atkārtot, jūs tur noteikti zināt, bet mums ir nepieciešams konteksts eh, no šiem skaitļiem un faktiem, tad, kad mēs runājam par tirzniecības attiecībām starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Ķīnas prezidents savā runā partijas kongresā runāja pār jaunas ēras raksturojumu. Protams, šī uzruna bija paredzēta iekšējai auditorijai, bet to sadzirdēja arī ārējā. Pirmkārt, Ķīnas prezidents sacīja, ka tā Eh, pakāpsies augšu pērtību ķēdē, otrkārt viņš ir apņēmies eh, atvieglot tirgus spieģu un liberalizāciju un atvērt pakalpojumu sektoru un aizstāvēs ārvalstu investoru leģitīmās intereses. Treškārt viņš turpinās uh, pielikt pūliņus, lai sasniegtu līdzsvaru starp pieprasījumu un piedāvājumu. Un ceturtkārt viņš uzsvēra Ķīnas atbalstu daudzpusējam tirzniecības režīmam un sacīja, ka Ķīna vēlas būt videi draudzīga un sadarboties e, cīņā pret klimatu pārmaiņām. Mēs saskarēmies ar Ķīnu, kas ir eh, pievērsusies eh, tirzniecības politikas attīstībai, mēs esam jau iepriekš dzirdējuši solījumus eh, par Ķīnas tirgus atvērtību, bet mūsu uzņēmumi mums apliecina praktiski pretējos. Tāpat arī Ķīna ir apsolusies uh, Eh, samazināt savu virskapacitāti, tomēr mūsu tirgus vēl aizvien ir pārpludināts ar Ķīnas precēm. Tāpat arī ir vēl jāpārliecinās, cik lielā mērā Ķīna vēlas panākt līdzsvarotu tirzniecības bilanci. Eh, Ķīna ilgus gadus eh, bija eksporta tirgus taču mūsu imports uz Ķīnu nav eh, audzis tik strauji kā eksports. Mūsu tirdzniecības un pakalpojumu bilanci rāda to, ka šie skaiti ir mainījušies pavisam nedaudz. Mūsu investīcijas Ķīnā ir samazinājušās, savukārt Ķīnas ir investīcijas Eiropas Savienībā ir geometriskā progresijā pieaugušas pēdējo gadu laikā. Tas parāda to, ka ir e, e, plūsmas ir mainījušās un mēs esam uzsākuši mūsu investīcijas sarunas 13. gadā, taču diemžēl vēl šobrīd mēs esam panākuši tikai pieticīgu progresu. Atsevišķās jomās, kā geogrāfiskās norādes, mēs esam apvienojuši arī iniciatīvas tādas kā piesaistas platformas. Mēs strādājam pie investīcija uh, palielināšanas EFSI un Ķīnas, pie Ķīnas iniciatīvai One Belt, One Road, tomēr progress ir neliels. Un mēs redzam, ka pietrūkst pietiekams caurskatāmības un ilgtspējības standārti. Mums ir jādomā eh, par nākotnes redzējumu mūsu tirzniecības attiecībām. Mēs sadarbojamies ar AFET 55. pantu ietvaros. Tas nozīmē, ka Eiropas parlaments iekļaus šos eh, eh, jautājumus eh, vienā rezolūcijā Ķīnas sakarā. Intā strādā pie tirzniecības un investīcijas sadaļas, un tā arī ir mūsu ekskluzīva kompetence. Lai sāktu diskusiju daži aspekti. Esmu pārliecināts, ka ir jāveido stabils partnerības un patiesas savstarpīgums mūsu tirzniecības un investīciju attiecībās. Tāpat ir jākoordinē un jāuzklausa Eiropas uzņēmumu uz vietas pieredze. E, kop e, sadarbība, it īpaši mūsdienu pasaulē, ir nozīmīga, un protekcionisms var izraisīt konfrontēšanas pieeju. Eiropai savukārt ir vairāk jāmeklē iesaistīšanās un nevis konfrontācija, neapdraudot Eiropas Savienības ekonomiskās intereses, principus, vērtības un dalību valstu un reģionu intereses. Un šajā sakarā, un ņemot vērā mūsu kopīgo pieeju saskaņā ar 55. pantu, tā kā mēs interkomisijā runājam par šiem jautājumiem, Mēs ļoti labi apzināmies to, kā tas attiec eh, uz vairāk nekā tīri tirsniecības un investīcijas jautājumiem. Tas nozīmē to, ka mūsu ārējās darbības dienas diplomāti dalībvalsts nosūta saskaņotu vēstījumu mūsu Ķīnas partneriem. Cita starpā mēs varētu atsaukties arī uz Eiropas Savienības eh, nepieciešamību tikt galā ar mainīgajām realitātēm, mainīgajā vidē, tajā pašā laikā respektējot savas saistības. Nosaukšu vienu piemēru. Mēs runājam par jauno investīciju skrīningu mehānismu. Mēs vadām sarunu starp institūcijām, dalību valstīm un, manuprāt, tā ir reakcija uz mainīgajām globālajām realitātēm. Šis pasākums ir valsts neitrāls un tas eh, neskata to vai citu no eh, globālajiem partneriem. Noslēgumā, kolēģi, piebildīšu, ka es turpināšu sadarbību ar gan Afet, gan Inta kolēģiem. Mums ir rūpīgi jāuzklausa interesētās puses un eksperti mūsu atzinumu sagatavojot, un mums ir jāparāda dziļāka un svaiga sapratne attiecībā uz mūsu Ķīnas partneriem. Eh, kurus arī mēs varētu apmeklēt maijā. Un es sagaidu arī jūsu devumus šī atzinums eh, sagatavošanā, lai varētu panākt līdzsvarotu rezultātu atzinumam, kas attiecas uz vienu no mūsu vislielākajiem tirzniecības eh, partneriem. Tāpat šis jautājums ir svarīgs mūsu labklājībai Eiropas Savienībai. Paldies eh, deputātam Vinkaram. Eh, tagad vārds ēnu referentiem. Vispirms Emma Maklarkina. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Manā priekšā nav piezīmju, kā Rolīna. Es izteikšos Alesijas vietā. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs esam sasnieguši tirzniecības deficītu ar Ķīnu 175 miljardu apmērā turklāt. Aizvien pieauga eksports no Ķīnas. E, sarunas investīciju nolīgumi nevirzās. Un ir tiek apgrūtināta e, PTO standartu ievērošana, kā arī Ķīna atsakās risināt savu virskapacitātes jautājumu. No politiska viedokļa ir jāņem vērā Ķīnas pieaugošā inflo, ieteikme Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tās ģeopolitiskās investīcijas uh, palīdz mazināt Eiropas vienotību. Mums ir jāapzinās, ka Ķīnas investori vēlas iegādāties strateģiskas uh, strateģiskus objektus, no tādu jānosauc ir Grieķijas elektrības eh, kompānija, Pirejas osta. Grieķijas valdība apvienotajās nācijās ir kritizējusi cilvēktiesības stāvokli Ķīnā. Grieķija savukārt eh, nav pārsteidzoši, ir viens no oponent, eh, oponentiem nolīguma pārskatīšanai ar Ķīnu, bet mums ir nepieciešami konkrēti skaitļi un dati. Es gribētu iecaut, iek, aicināt iekļaut sekojošas norādes. Pirmkārt, pieņemt priekšlikumu skrīninga mehānismu izveidošanai ārvalstu investoriem. Otrkārt, aicināt padomu atsākt sarunas par starptautiskām iepirkuma procedūrām un rast kompromisu ņemot vērā parlamentu pirmo lasījumu. Treškārt, kā jau Ķīna to ir uzsvērusi, investīciju sarunu noslēgšana pirm šajā sakarā mums ir jāicina komisija ņemt vērā Pekīnas nevēlēšanās nodrošināt vienotu spēles noteikums visiem investoriem un jāsāk sarunas ar Taivānas un Hongkongas valdībām un ar visiem. Cerīgi raugās uz iespēju sadarboties ar referentu, lai panāktu vienotu nostāju. Paldies tagad vārcemai, paldies priekšsēdētāji, Eiropas Savienības, Ķīnas, tirsniecības attiecības ir viens no vislielākajiem pasaulē un Ir skaidrs, ka pat bez nozīmīgas tirsniecības līguma preču plūsma starp Eiropu un Ķīnu ir ārkārtīgi liela. Bet koncentrēsimies šobrīd uz notiekošajām sarunām starp Eiropas Savienību un Ķīnu, ko es domāju, ka ECR uzskata par platformu lai risinātu problēmas tādas kā vidas problēmas, ehm, bilances eh, trūkums saldo un eh, mums ir jāmeklē iespējas sagatavot šo investīciju nolīgumu ar šo valsti. Tajā ir jāskata tādi būtiski jautājumi kā regulatīvā vīde, diskriminācijas princips, garantijas Eiropas investoriem Ķīnā un, protams, arī otrādi. Eiropas Savienība strādā pie jauniem regulatīvajiem instrumentiem, tādiem kā eh, skrīninga mehānisms, starptautiskā iepirkuma procedūra, kā arī būtiski ir nodrošināt vienotus spēles noteikums, tā skaitā Ķīnas tirgu. Un es eh, domāju, ka šos no, eh, apstākļus labāk varēs izpildīt tad, kad būs noslēgts tirzniecības līgums ļoti daudz, ko mēs varam izdarīt kopā. Tomēr, lai mūsu uzņēmumi varētu inovēt, ir nepieciešams pilnībā aizsargāt intelektuālo īpašumu. Tāpēc mums ir jāaktualizē mūsu intelektuālā īpašuma aizsardzības mehānisma, abpusēm ir jāsadarbojas, lai varētu aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības un lai varētu veicināt taisnīgu konkurenci Vēlos pateikties referentam par veikto darbu un cerīgi raugos uz turpmāko sadarbību. Paldies, Helmuts Šalts! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Jāsaka, tas patiešām ir ļoti liels uh, kompakts, un mums ir grūti saprast, ar ko tad sākt, pie kura gala ķerties klāt vai runāt par uh, uh, politiku, par ekonomisko attīstību vai vēl ko citu. Es varu piekrist referentam, ka mēs nevaram tādu vienu aspektu tikai izolēt apskatīt, domājot arī par mm, kaut kādām pretrunām. Mums ir jārunā par konkrētiem mērķiem, konkrētiem uzdevumiem un investīciju nolīgums. Uh, manās acīs uh, ir tas, kas varētu palīdzēt šo sadarbību ievest pareizajās sliedēs. Diemžēl ēnu referents no SD ir devies prom, bet vajadzētu runāt skaidrāku valodu. Nu, mums nevajag baidīties no Ķīnas 1,3 miljardi pilsoņu, kas, piemēram, vēlas dzīvot tāpat kā mēs. Jā, nu neapšaubāmi viņi patērēs resursus. Jārunā arī par šo nacionalizēto industriju, par lauksaimniecību. Uh, Un eh, tādēļ ir patiešām jārunā godīga valoda. Ja runājam par divpusējām attiecībām, mums ir jāizstāv arī savas intereses. Mums kā ES ir intereses, un arī Eiropas Savienībā ir 28 eh, atšķirīgas intereses. Uh, Un tad dalību valstīs arī ir atšķirīgas um, iedzīvotāju grupas, kam ir atšķirīgi viedokļi par ekonomiku, par uh, no, uh, nodarbinātību un arī arotbiedrībām. Mums ir jāsaprot, uh, ko tad darīt ar šo globālo tautsaimniecību, jo, protams, tā, to mēs arī savā ziņā ietekmējam. Ja mēs baidāmies no tā, ka ķīnieši ienāk mūsu uzņēmumos un tik daudz investē, es tad gribētu tikai nosaukt dažus skaitļus. 2017. gadā Vācijā īstenībā uzņēmumu pārņemšanas līdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir mazinājusies. 2016. gadā bija. Uh, 68 vācu uzņēmumi vācu rokās, un 17. gadā to skaits bija nedaudz pāri 50. Un līdz šim eh, ķīnieši ir investējuši Vācijā 12,6 miljārdus eiro Jāsaka gan, ka Vācija ir tā Eiropas Savienības dalība valsts, kurā visvairāk uzņēmumu atrodas ķīniešu rokās - 54 uzņēmumu, kam seko uzreiz Briti un Itāļi. Un Eh, ir vairāk par 150 uzņēmumiem, kas tagad, ko ir pārņēmuši ASV uzņēmēji, un arī citas valstis, kas tur ir topa augšgalā. Mēs šeit runājam par faktiem, un tie ir normāli tirgus ekonomikas fakti. Ir jāsaprot, kādos eh, apstākļos norisinās konkursu procedūra, kādi ir tās kritērija. Un mums šeit tirzniecības komitejā noteikti to vajadzētu vēlreiz rūpīgāk izskatīt. Kāda ir šie investīciju kritēriji? Un pārbaudot investorus, kādi uh, noteikumi galvenokārt ir jāievēro, vai šie investori garantē darba vietu saglabāšanu, uz cik ilgu laiku šīs investīcijas ir paredzētas, vai tiek ievērot visi vidas un uh, ekoloģijas standarti, uh, Es domāju, ka šādu kritēriju uh, ievērošana un izvērtēšana varētu radīt tādu pozitīvu politisko saikni un nāktu par labu Eiropas Savienības un Ķīnas investīciju un tirdzniecības partnerībai. Ar nepacietību gaidu sadarbību ar referentu. Ceru, ka mums būs ļoti ražīgas diskusijas uh, arī ar citiem referentiem. Paldies! Paldies, Dārtmuta kungs! Paldies! Man būs tikai četri teikumi jāsaka. Nu, neesiet pārāk šokēti. Godātā kolēģa Emma Maklārkina norādīja uz to, cik liels ir tirzniecības apjoms un vērtības starp 20 eh, dalību valstīm un Ķīnu. Viņa teica, ka īstenībā tas jau norisinās bez jau kāda tirzniecības nolīguma. Tas nozīmē, ka tirzniecības nolīgums vispār nav nepieciešams, lai tirgotos. Es gribēju tikai uzdot vienkāršu jautājumu referentam. Es saprotu, ka varbūt nebūs uz to tik vienkārši atbildēt. Ja tiek runāts par tīrdzniecību un Ķīnu, pārsvarā tiek teikts, ka Ķīna neievēro noteikumus. Nu, lai izmantotu vēl tādu eh, maigu eh, izteicienu. Es tagad negribu kaitināt eh, mūsu referentu. Bet gribēju pavaicāt, vai jums eh, šķiet, ka šis apgalvojums ir paties, nepaties, daļēji paties, daļēji paties, daļēji nepaties. ASV bieži ir atkārtojis, ka Ķīna neievēro tirzniecības noteikumus, uh, Es eh, to esmu dzirdējis atkārtots reizes, gribēju dzirdēt, ko par to domā referents. Paldies! Dārmut kungs, bet jūs esat pārliecināts, ka jūs pats ievērojat noteikumus? Būhner kungs, lūdzu. Paldies! Man ir tikai dažas piezīmes. Pirmā. Eiropas Savienībai ir jābūt labākiem, spēcīgākiem instrumentiem, sagatavojot arī labāku metodoloģisko likumdošanu. Un, uh, šis patiešām ir ļoti svarīgs instruments, lai demonstrētu to, ka Eiropas Savienība ir uh, vienota pretstatā Ķīnas skaldi un valdi principam. Jāsaka, ka šāda brīvo tirzniecības nolīgumu rūpīga pārbauda ir nepieciešama, lai arī paturētu prātā demokrātiskās vērtības. Otra piezīme, runājot par investīciju nolīgumu sarunām. Eiropas parlaments nekad nepieņems nolīgumu ar vājām prasībām attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību. Eiropas Savienībai ir jāizstāv savas vērtības, kas sakņojas ilgtspējīgā tirzniecībā, sevišķi šajā gadījumā. Visbeidzot, runājot par jauniem izaicinājumiem, ar ko esam saskārušies pēdējo piecu gadu laikā, uh, Kā komisija vēlas īstenot un pielāgot ES stratēģiju veltītu Ķīnai, ņemot vērā tirzniecību un investīcijas? Komisijai tirdzniecību un investīcijas nevajadzētu aplūkot eh, tā atsevišķi, bet eh, investīcijas ir jāizmanto strateģiskāk, tad, ja mēs runājam par šādu veidu divpusējām attiecībām. Paldies, un tagad komisija lūdzu. Kāds ir klāt, lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Vīnglera kungam, referentam par viņa produktīvajiem komentāriem. Vairāki no jums pieminēja galvenos faktus, kas demonstrē mūsu attiecības ar Ķīnu. Neatkārtošu tos, bet, protams, Ķīna mums ir galvenais tirsniecības partneris, nevaram to noliegt tieši tādēļ. Uh, Tas ir svarīgs partneris mūsu uzņēmumiem, kas uh, daudzajādā veidā ir atkarīgi tieši no Ķīnas tirgus. Ir daudz ES uzņēmumu, kas uh, tieši Ķīnā gūst lielāko daļu pēļņas. Tieši tādēļ piekļuva Ķīnai, pie tās tirgiem ir tik vitāla mūsu tirsniecības stratēģijai. Bet neaizmirsīsim, ka nevienmēr šī sadarbība norisinās tik gludi un raiti. Tas jau izskanēja vairāk kur citu kolēģu komentāros. Divpusējas tirzniecības attiecības ar Ķīnu īstenībā ir viss uh, sarežģītākās, kādas mums ir bijušas ar citiem partneriem. Priekšsādātāji jūs varbūt arī varat šo to atminēties, proti apusējības trūkums, noteikumu neievērošana, šī pārliekā kapacitāte, piekļuvē Ķīnas tirgiem. Tie ir jautājumi, problēmas, ko ir minējušas mūsu kompānijas, mūsu uzņēmumu, kas ar tām sastopas dien dienā. Vinklera kungs jau deva mājienu par Ķīnā notiekošo un jāsaka, ka mūsu uzņēmumi nevar baudīt tādas pilnīgas taustāmas uh, tirgus atvēršanas priekšrocības, un tas neatiec tikai uz Eiropas uzņēmumiem, bet arī, piemēram, uz Japāņu un Amerikāņu uzņēmumiem. Mēs esam redzējuši, ka tirgus uh, tiek pievērts, tiek radītas uh, dažādas barjeras mūsu uzņēmējiem, ir diskriminējoša prakse, kad, piemēram, konkursos neuzvar uh, um, Eiropas uzņēmumi, tādēļ, ka tie nav ķīniešu uzņēmumi. Pagājušā gadā mēs redzējām, ka e, ļoti lielā mērā tiek kontrolēti valstī piedarošie uzņēmumi. Ķīna šādu praksi izmanto, tas patiešām ir problemātiski. Mums ir jārisina subsidarizācijas. Uh, problēmas, ņemot vērā eh, tehnoloģiju pārnesi un arī tādus eh, jocīgus eh, instrumentus, kā sociālā tirgus sistēma, un jāsaka, ka Ķīna patiešām nespēlē pēc tādiem pašiem noteikumiem, kā mūsu uzņēmumi tirgos visā pasaulē. Ķīna ir ārkārtīgi ambicioza, tā turpinās uh, savu šo uh, gājienu, uzvaras gājienu, lai varētu atbalstīt pati savu vietējo rūpniecību, ņemot vērā arī stratēģiju Made in China 2025. Ir arī bijusi šī Belt and Road iniciatīva, kas jau tika pieminēta progress attiecībā uz caurskatāmību, valsts iepirkumu un ilgspējīgu attīstību eh, ir visai niecīgs. Ķīna arī mēģina zināmā mērā eh, mazināt starptautisku un daudzpusēju organizāciju lomu. Uz spēles ir likts ļoti daudz, kā atrast uh, tādu pareizo līdzsvaru, lai mūsu attiecības ar Ķīnu tirzniecības plāksnē būtu pēc iespējas uh, godīgākas. Jo, protams, Ķīna mums ir ļoti svarīgs partneris, mums jau ir sarunas par investīciju nolīgumu. Gan komisija, gan dalībvalstis veic spiedienu uz Ķīnu, lai būtu augstāks uh, šis reciprocitātes līmenis, ir jābūt godīgiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas uzņēmumiem, it sevišķi runājot par piekļuvu tirgiem. Ja mēs esam pietiekami apņēmīgi un parādām savu spēku, tad mēs arī varam šo to panākt. Mēs runājam arī par autonozari, mūsu industrijai tas bija ļoti svarīgi. Mēs arī panācām, ka netiks pieprasīti no Eiropas pārtikas produktu eksportētājiem šie pārtikas certifikāti, jo citādi viņi vairs nevarētu neko eksportēt uz Ķīnu. Jāsaka, gan ka progress ir ļoti gaus, un mēs esam patiešām nevienlīdzīgās pozīcijās. Turpinās arī sarunas par geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Tās turpinās un tās ir patiešām uh, notikušas līdz šim pareizajā gultnē. Daudzpusējā līmenī mēs esam uh, radījuši G20 globālo formulu uh, par tērauda rūpniecību. Uh, Līdz ar to ir arī iepriecinoši fakti, bet, eh, lai kaut ko panāktu, ir ļoti smagi jāstrādā. Pateicoties Eiropas parlamenta atbalstam, tika pieņemta jauna antidempinga metodoloģija – Jūs esat iepazinušies arī ar, ar ziņojumu par uh, konkurences uh, deformāciju Ķīnā. Mēs runājam par investīciju skrīninga mehānismu un starptautiska publiskā iepirkuma instrumentu. Tas varētu radīt tādu labāku uh, spēles lauku visiem iesaistītajiem. Eiropas Savienība sazinās arī, sadarbojas arī ar citām valstīm, ASV, Japānu. Jūs ļoti pareizi atsaucāties uz ministra paziņojumu, kas tika publicēts pēc Buenas Aireses konferences. Tur tika runāts par ļoti daudzām dažādām praksēm, daudz no kurām piekop Ķīnā. Būšu ar jums ļoti vaļasirdīgs. Ir ļoti grūti šos jautājumus risināt ar Ķīnu, it sevišķi tirdzniecības jomā, jo mūsu tirgus ir ļoti atvērts gan precēm, gan investīcijām no Ķīnas. Tādēļ mums vajadzētu panākt vairāk līdzsvaru, lai arī Ķīna mūsu uzņēmumiem būtu vienkāršāk atrast vietas zem saules. Ja mēs vēlamies kopīgiem spēkiem parlaments, dalība valstis un komisija strādāt pietiekami saskaņoti, koordinējot arī savu darbu ar uzņēmumiem, mēs noteikti varētu arī problēmas atrisināt mums pa prātām. Ar lielu prieku mēs eh, atbalstīsim Eiropas parlamentu, ja jūs komiteja dosies uz Ķīnu, uh, E, es e, patiešām jūs atbalstīšu. Mēs varam jums piedāvāt izskatīšanai nepieciešamos dokumentus, brīfingus, visu, kas vien jums ir nepieciešams, lai labāk sagatavotos šim komandējumam. Paldies! Paldies! Jā, mums patiešām vajadzētu šīs problēmas, kas ir sakrājušās, jau risināt, bet tas būs arī tāds juridisks izaicinājums. Pirms dot atkal vārdu noslēguma vārdiem mūsu referentam, gribētu teikt, ka šeit pie man blakus sēž kāds kungs, kas varbūt nav tas pats uh, pamanāmākais vai ekspresīvākais uh, komitejas loceklis, bet viņš strādā ļoti smagi. Viņš to ir darījis ilgu laiku šajā komitejā, bet šodien viņš uh, pēdējo dienu strādā Inta komitejā, jo viņš uh, strādās pēc tam citā komitejā. Paldies tev liels, Gī! Un novēl tev panākums turpmākajā darbā. Thank you. Thank you. Thank you, Chairman. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Ko es varu piebilst? Es gribu tikai pateikt, ka man ir bijis tas gods ar jums sadarboties, un es arī novēlu komitejai panākums turpmākajā darbā. Paldies! Jā, un nu tāda tipiska somu atbilde. Paldies, visu to labāko jums! Uh, thank you, thank you, Chair! Vīnkler kungs, tagad jūs paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju to teikt pašās savas uzstāšanās beigās, bet tagad man nekas cits neatliek, kā arī pateikties mūsu kolēģim no sekretariāta. Man ir bijis daudz iespēju ar viņu sadarboties. Liels paldies par to! Un arī jūsu atvadu vārdi uh, ir jums tipiski, jūs uh, vienmēr esat strādājis tā ļoti efektīvi un produktīvi. Tagad par ziņojumu. Paldies komisijai un kolēģiem, kas izteica komentārus, un man liekas, uh, tā ir tikai diskusiju uh, pirmā maiņa. Pirmais etaps mums ir jāturpina par to debatēt, jārunā par visiem šiem svarīgajiem jautājumiem un e, jāparūpējas, lai mūsu atzinumā parlamenta pozīcija tiktu pausta pēc iespējas skaidrāk. Kalēts Dārtmuts e, mani izaicināja. Jā, pareizi sapratu, viņam bija divi jautājumi. Pirmām kārtām, vai es uzskatu, ka ir tādi godīgi spēles noteikumi, vai e, mums ir godīga laba iespēja darboties Ķīnas tirgu, es uzskatu, ka tā nav. Otram, kā, otrs jautājums bija pat vēl uh, tāds viltīgāks. Jūs vaicājāt, kā, manuprāt, vai Ķīna ievēro noteikumus, vai nē, vai daļēji, vai daļēji ievēro, daļēji neievēro. Es varētu atbildēt tā, gan jā, gan nē. Eiropas uh, tirzniecības palāta Ķīnā jau ir ziņojusi par to, ka Ķīna pārkāp noteikumus, ir arī tas viss dokumentēts, melns uz balta, bet bijušas ir arī diskusijas par Eiropas Savienības vērtībām. Mēs vēlamies patiešām uh, arī savus vērtības iedzīvināt Ķīnā, tās uh, arī neaizmirst, eh, pat ja mēs eh, veicam uzņēmēju darbību Ķīnā, bet, protams, arī ķīniešu vērtības ir kas tāds, no kā mēs varētu mācīties, ja mēs vēlamies, lai viņi ievērotu cilvēku tiesības un visu pārējo, tad viņi arī strādā saskaņā ar savām ķīniešu vērtībām un varbūt nevienmēr ķīniešu un eiropiešu vērtības ir identiskas. Katrā ziņā paldies visiem, kas uzstājās un gribēju teikt, ja jūs pēdējo 3-4 gadu laikā vēl neesat bijuši Ķīnā, tad lūdzu, uh, īstenībā es jums varu teikt, ka jūs to nekad neesat redzējuši, jo izmantojot šo izdevību un aizceļot kādā brīdī uz Ķīnu. Paldies! Jā, mēs jau to darīsim pēc dažām nedēļām, saka priekšsēdētājs. Būs e, tālāk diskusijas par jūsu ziņojumu aprīlī, un tad skatīsimies, kāds iztīsies mūsu grafiks turpmāk. Tagad mēs varam uzsākt nākamo darba kārtības jautājumu. Daniels Kaspārī ir referents lūdzu. Dārgais Benta, dārgie kolēģi, 2012. gada martā Eiropas komisija mums lika priekšā regulas uzmetumu par to, kā piekļūt publiskā iepirkuma tirgiem visā pasaulē. Parlaments gandrīz divus gadus lauzīja galvu un 2014. gada janvārī sagatavoja 85 grozījumus, kas tika pieņemti plenārsēdē lai tomēr mums būtu kādas manevrēšanas iespējas sarunās ar padomi, mēs nenoslēdzām pirmo lasījumu parlamentā. Padomē tad ļoti ilgi nekas nenotika. 2014. gadā bija tādas orientējošās virziena meklēšanas debates. Pēc tam komisija 2016. gadā lēma piedāvāt parlamentam izskatīšanai šo grozīto regulas uzmetumu. Šī procedūra bija visai dīvaina, jo nebija neviena paša triloga, nebija arī tādu neformālu sarunu starp padomu parlamentu un komisiju. Jāsaka, ka parasti komisija šādus grozītus priekšlikumus tomēr izskata triloga ceļā, bet šoreiz tas tā nenotika. Nebija arī nekādu formālu un neformālu sarunu starp institūcijām. Tagad ir jāatbild uz jautājumu, ko tad darīt. Daļēji e, jaunajā komisijas priekšlikumā ir ņemtas vērā parlamenta vēlmes, īpaši runājot par MVU, kas saņems zināmus atvieglojumus, un e, ir arī izņemts no priekšlikuma tās augtais decentralizētais pīlārs, kad uh, pašvaldības pašas var lemt, vai tās uh, neļauj piedalīties konkursā ārvalstu uh, uzņēmumiem. Mēs arī panācām to mēs īstenībā pieredzējām arī to, ka komisija dažas mūsu prasības ir pilnībā ignorējusi. Mēs pieprasījām, lai arī vide un sociālajie jautājumi šeit tiktu pieminēti. Vēlējāmies tāpat arī, lai piecus gadus pēc regulas stāšanās spēkā notiktu revīzija. Diemžēl arī tas nav noticis, tas nav tekstā tagad integrēts, un mēs pieprasījām arī procedūras pātrināšanu, arī tas nav noticis komisija te ir zināmu viltību izmantojusi, ir uh, deviņi mēneši saīsināt uz astoņiem mēnešiem un iespējama, iespējamais pagarinājums ir mainīts no trim uz četriem mēnešiem. Labi, tas ir ļoti jauki, bet mēs to arī esam pamanījuši. Un grozītajā priekšlikumā ir arī uh, vēl daži papildinājumi Jāsaka, ka es neesmu pārlieku sajūsmināts par tiem. Viens piemērs cēnu pielāgošanas mehānisms, tas eh, manās acīs jau sāk izskatīties pēc uh, tāda antidēmpinga instrumenta, ja, piemēram, eh, tirgu darbojušies uzņēmumi mēģina deformēt konkurenci vai tirgu kopumā. Es gan te nedomāju, ka tas ir ieviests kā šāds aizsardzības instruments. Mums ir jāparūpējas, lai trešo valstu tirgi arī būtu uh, atvērti mūsu uzņēmumiem. Un, ja rodas kādas šaubas, mēs varam pateikt uh, valstī, mēs vēlamies, lai arī jūsu tirgi būtu pieejami, runājot par publisko pasūtījumu, par konkursu procedūru. Uh, Bet, ja pēc ilgām sarunām šīs valsts joprojām nav gatavas piekāpties, mēs šaubu gadījumā varam arī savus tirgus slēgt šo valstu uh, operatoriem. Mēs gan to negribam, mēs gribam, lai Eiropas tirgi ir atvērti, bet šis cenu pielāgošanas mehānisms tam galīgi šajā priekšlikumā nav ko meklēt. Kā tad mūsu komiteja tagad rīkosies? Pirmām kārtām mēs vēlamies, lai e, būtu atgriešanās pie tādas teksta redakcijas, e, kas e, bija pirmajā lasījumā. Otrām kārtām tie punkti, kur komisija ir izteikusi jaunas priekšlikumus, kā šis cenu pielāgošanas mehānisms, es esmu sagatavojis grozījumus attiecībā uz tiem. Uh, lai mūsu pozīcija būtu pietiekami skaidra. Gribētu jūs visus lūgt vēlreiz šo jautājumu izskatīt. Jā, pirms tam iepriekšējā sasaukumā bija vēl Eiropas uh, vēlēšanas uh, visam šim procesam pa vidu, bet mums patiešām vajadzētu censties šajā sasaukuma laikā uh, nonākt pie vienošanās, lai beidzot varētu arī darbam pielikt punktu pirmajā lasījumā. Es piedāvāju grozījums iesniegt līdz 21. martam kolēģiem un mājā par to varētu jau runāt plenārsēdē, un es domāju, ka mans ziņojums ļoti lielā mērā sasaucas ar to, kas tika izstrādāts 2014. gadā, būtu patiešām ļoti pateicīgs, ja kolēģi tās jomas, kur esmu izteicis jaunus priekšlikumus, varētu apstiprināt, ja viņi varētu tātad apstiprināt mans grozījums. Paldies! Paldies, cerība mirst pēdējā. Attiecībā, saktu attiecībā uz iespējām pabeigt e, e, šajā sasaukumā, bet labi, tagad es un D pārdāšu Usterkungs. Paldies! Mans kolēģis Rodrīgies Piņēro Fernandeses vārdā. Es gribētu angliski nolasīt S&D viedokli. Vienošanās par valdības iepirkumu eh, tikai parakstījuši dažas PTO valsts, tās aptvērums ir diezgan ierobežots un lielākās attīstības ekonomikas nevēlas tam pievienoties. Kamēr es tirgu lielā mērā ir atvērta starptautiskajai konkurencei, daudz mūsu starptautiskie partneri ļoti atturīgi vēl, uh, eh, attiec pret tirgus atvēršanu. Uh, Taisn otrādi protekcionistu pasākumi pieaug dažās šajos tirgos. Lai darbotos pretī šai tendencei, man grupa uzskata, ka Eiropai jānodrošina vienlīdzīgs e, spēles laukums un labāks tirgus iespējas mūsu uzņēmumiem. Šajā kontekstā mūsu grupa atbalsta tādu instrumentu, ko, kādu piedāvā komisija. Mēs uzskatām, ka šis instruments var stiprināt mūsu pozīciju tirdzniecības sarunās un uzlabot mūsu uzņēmumu pieeju eh, valsts iepirkuma tirgiem trešās valstīs. Mūsu grupas skatījumā tas nav protekcionismu rīks, bet veids, kā nodrošināt labāku apusēju. Tomēr IPI ir jābūt instrumentam, kas ir samērīgs, efektīvs un vairāk par visu realistisks attiecībā uz to, kas būtu sasniedzams šajā sasaukumā Mūsu prioritātei vajadzētu būt eh, gādāt, eh, lai šī regula tiktu apstiprināta un stātos spētā. Mēs oficiāli apsveicam dažu jauno priekšlikumu elements, kā lēmumu no decentralizētā pilāra svītrot e, birokrātiskās nāsts un pieaugušo caurspīdīgumu attiecībās komisijas e, e, izmeklējumiem un atzinumiem. IPAC eh, secinājums 2020, 2005. Eh, gadā eh, atspoguļoja dažu dalību valstu bažas, kas šo priekšlikumu uzskatīja par protekcionistisku. Tādēļ trīs gadus bija strupceļš, komisijas priekšlikumu uztvērām kā šīs blokādas pārtraukšanas mēģinājumu, tādēļ to atbalstām. Uh, negribam atgriezties pie parlamenta pozīcijas 2014. gadā, tas mums diezai palīdzēs šo iestrēgušo situāciju atkal ieklustināt. Tādēļ mēs apsveicam komisijas piedāvājumu un atgriešanās pie tirgus slēgšanas, kā piedāvāja referents, eh, novedīs mūs pie jauna, jaunas blokādes, pieaugoša protekcionalismu pasaulē. Mēs nedomājam, ka mūsu valsts iepirkuma tirgu uh, slēgšana būtu labs signāls. Jāstrādā uz tirgus eh, pielāgošanas eh, pasākumu pamat, kurus piedāvājas komisija. Priecāmies, ka referents ir grozījums attiecībā uz sociāliem un vidas kritērijiem no jauna, iesniedz savus priekšlikumus attiecībā uz valsts iepirkuma līgumiem. Mēs arī apsveicam uh, to, ka ir jāmazina birokrātiskā nasta un jāmudina mazas eh, lokālas iestādes eh, piedalīties tās, uz tām nedrīkst attiekties regula. Tādēļ instrumentam ir jābūt pietiekami elastīgam, eh, nodrošinot labu ietvaru pakalpojumiem un publiskiem darbiem. 5 miljonu eiro slieksnis varētu būt pārāk augsts attiecībā uz pakalpojumiem, attiecībā uz publiskiem darbiem var būt pārāk zems. Uh, Visbeidzot, gribam arī paredzēt iespēju nepiemērot instrumentu, ja tas varētu novest pie monopola konkrētā nozarē. Mana grupa eh, šajā garā eh, eh, sagatavos grozījumus un turpināsim strādāt ar referentu un citām grupām, lai nonāktu pie konstruktīvas nostājas un visbeidzot panākt šīs regulas apstiprināšanu. Paldies! Emma! Pirms es komentēšu šo aktualizēto priekšlikumu. Es gribētu pateikties Dānielam par viņu eh, turpināto darbu ar šo dokumentu paketu, kas droši vien nav vienkārši. EKR grupa piedāvāja startautisko iepirkumu instrumentu 2020. Eh, gadā. Eh, mēs jau uzskatījām, ka tas būtu novedis pie tirgus piekļuvas neto samazināšanu un potenciāli izaugsmu atšķaidīt, ka tās bija ļoti vajadzīgas dažās dalībvalstīs, kā arī uh, es varētu pieņemt eh, postošs eh, atbildes pasākums, īpaši at dažos attīstības tirgos. Bet runāt par konkrēto priešlikumu tagad, eh, es tirgus slēgšanas pasākumu, kas ir, tiek noraidīta, mēs arī nevaram atbalstīt bet nav pamat uzskatīt, ka trešās valsts šajā ietekmē varētu savus uh, publisko iepirkumu tirgus atvērt. Ja mēs slēgsim savus tirgus, viņi drīzāk rīkosies tāpat. Būs vajadzīgi daudz novērtējumu vēl, lai uh, atbilstu uh, kritērijiem, tirgus pielāgošanas pasākumiem. Tas būs laikietilpību un dārgi. Trešo valstu pieteikumu zaudēšana iespējams novedīs pie lielākām izmaksām nacionālām reģionālām valdībām. Bet ar jauno komisijas piedāvājumu mēs uzskatām, ka tas ir labāk nekā pilnīgi tirgus slēgšana, un EKR nepiekrīt referentam, kurš piedāvā atgriezties pie sākotnējā mehānisma, kas ierobežo operatoru pakalpojumu un e, darbu izslēgšanu no šiem tirgiem. E, Bet mēs atbalstam grozījumus, piemēram, MBU izslēgšanu, LDC un attīstības valsts izslēgšanu no aptvērumā, kā arī centralizētās eh, procedūras eh, izslēgšanu, kur es pircējs varētu nepieļaut ārvalstu eh, piedāvātāju, tas arī ir apsveicam, ka to, to mēs neatbalstām, var sakot. Un kaut gan EKR neuzskata, ka nepieciešams šāds instruments, mēs eh, turpināsim šajā debatē piedalīties un arī turpmāk strādāšu ar referentu un ar referentiem pie šīs dokumentu paketes. Tā progresam sakoši ļoti rūpīgi. Paldies, Emma! Fridrīka. Paldies priekšē. Hanu ļoti uh, cītīgi tagad strādā pie savas nolaišanās Luksemburgā, tādēļ viņš, Luksemburgā tā viņš man lūdz savus komentārus darīt zināms. Pirmkārt, viņš grib pateikties Dānielam par ziņojumu projektu, IMCO komitejas ziņojums, kā viņš saka, mm, liek mums saprast problēmas, kādas ir komisijas priekšlikumi, ir vairākas bažas, kā tas varētu ietekmēt iekšē vienoto tirgu. Pirmā galvenā baža ir tāda, ka tiks radīts problēmas ES uzņēmumiem birokrātiskuma sakarā. Pašreizējais priešlikums var vienotus uh, eh, iepirkumus padarīt neiespējams vai ļoti sarežģīts vismaz. Turklāt um, pārsūdzēšanas iespējas ir ļoti neskaidrs. Uh, mēs aicinām uh, Eh, referenti to precizēt eh, un kā tas atsauksies uz ES uzņēmiem, jo mūsu priešlikums šķiet, ka tirgu pavēr vēl vairāk ar eh, šo pārsūdzēšanas iespēju administratīvo lēmumu pēdējais. Ko viņš gribētu minēt, ir mazie un vidēji uzņēmumi, kas pat laban ir izslēgti no regulas aptvēruma, ir ļoti svarīgi MVU iekļaut aptvērumā, lai gādātu arī par viņām, kad šie uzņēmumi ir izslēgti no regulas aptvērumu. Ja tas tomēr notiks, tad um, publisko iepirkumu procedūras nedrīkst tā rezultātā kļūt uh, sarežģītāks. Hannu Taklova sagatavos grozījumus ar dokumentu un viņš labprāt sadarbosies ar referentu un ar uh, referentiem tālākā darbā. Paldies, laikam referents diez vai, uh, eh, Takls kungs diez vai uh, sagatavos vairs grozījumus, bet tagad vārds Helmūtam Šolcam. Paldies. Arī es gribu pateikties referentam par uh, uzaicinājumu sadarboties. Es priecājos, ka mēs strādājam pie šīs tēmas te komitejā. Un pieejot šim ziņojumam mums ir arī par ietvaru jāpanāk vienošanos, jo vecā regula bija globālās Eiropas e, stratēģijas laikā. Tagad mums ir cita tirdzniecības stratēģija. Tirdzniecība visiem, trade for all. Un šajā kontekstā arī jādomā par to, kam šī regula vajadzīga. ja mēs domājam, kādas attiecībās ir ES regula ar PTO, viens no iemesliem, kādēļ komisija vilcinājās, arī bija acīm redzams, proti Indija joprojām nepiedalās, tās ir tikai novērotājs, bet ja rūpīgāk paraugāmies, Ķīnai ir ļoti konkrēti priekšstati. GPA kuras savulaik ASV noraidīja. Līdz ar to arī attiecībā uz šo regulu te ir jāredz ar visu šie makroekonomiskie globālās sakarības. Un arī no GNGL puses gribētu skaidri vēlreiz sacīt, ka lai cik cienījams ir šis mērķis uh, iepirkuma tirgus atvērt, cik nu iespējams. Eh, ir zināms preces, kuras tomēr nebūtu tieši apakļauj liberalizācijai. Es šeit atgādinu CTIP un cits liels tirdzniecības nolīgumus un diskusijas, kas šajā sakarā norisinājās sabiedrībā. Tas būtu ņemams vērā punktu par punktu, runājot par šiem jautājumiem, Tādēļ es eh, ar prieku sadarbošos ar jums un es ceru, ka mums izdosies labs rezultāts. Paldies, Dāniela! Visi priecājas par sadarbību ar jums, Kristofs. Kristofers. Paldies Dānielam par prezentāciju. Es domāju, ka priekšlikums ir ļoti interesants, jo tas ir celmlauža priekšlikums, tā teikt, kas pilnīgi jaunu loģiku es tirdzniecības politikai ievieš. Ja kādam ir pārāk augstas barjeras, Eiropas Savienībai, tad paaugstināsim savus. Parasti mēs cenšamies darīt otrādi. E, ja jums ir augsti tarifi, mēs e, vedam sarunas un samazinām savus, un varbūt arī sav, e, jūs pa, samazināt savus, mēs varbūt arī savus. Bet domāsim vienkārši ar veselo saprātu. Vai komisijas priekšlikums vispār iztur sap, veselā saprāta pārbaudu? Komisija saka, mēs esam rēķinājuši. Un pēc šīs jaunās loģikas mēs domājam, ka mēs 4, 4 miljārdus vairāk tirgu paplašināsim. Ir kaut kāda dīvaina loģika, kādēļ viņiem šķiet viņi var paredzēt, kurš kuru tirgu atvēs. Tā rezultātā, ka mēs draudam slēgt savu tirgu. Ehm, kāpēc gan nerīkoties tāpat attiecībā uz tarifiem? jo šī ir vieda jauna loģika, kas e, ir nākusi klajā. Es, protams, teiktu, ka tā nav taisnība. Tas viss ir pilnīgi uh, izdomāts, no pirksts izdzīsts šie 4 miljārdi, lai to uh, savu priekšlikumu um, reklamētu. Mēs to zinām, viņi to zina. Bet tagad par izmaksām. Mēs sakam, ka mēs gribam cenas celt, ja kādam nav pietiekoši atvērts tirgus. Tas nozīmē, ja es gribu, piemēram, rentgen ierīci iegādāties, tad es nevaru pirkt to no tās valsts, vai arī es varētu, bet tam man būs jāmaksā dārgāk nekā drusku dārgāk. Uh, Rentgenmašs ierīts no Ķīnas man varbūt ir jāpērk amerikāņu vai vācu rentgen ierīts. Es sacītu, ka tas nozīmē, ka rentgen ierīts būs dārgāk, kādam būs nāksies maksāt vairāk ja mēs vienkārši cenas ceļam. Par to mēs te runājam. Lūk, ieteikums izvērtējums. Ja jums ir šī maģiskā spēja izmaksas un iegums paredzēt, tad jums ir jāvar, taču jābūt mēģinājušiem arī saprast, cik daudz dārgāk tas maksātu Eiropas patērētiem. Jūs sakat, nav izmaksu. Tas ir, to var neņemt vērā. Labi, interesanti. Es nedomāju, ka tā tas ir. Dīvaina loģika. Otrs, ko jūs sakat, kas nekādas izmaksas neradīšot. Ka nesot riska uh, atmaksas pasākumu uz tiem uzrauties. Nu, kā ar pērciet amerikāņi produkts Buy America Act ar šo Trumpa likumu, ka Trumps ievies to, zina, ka Daudzi, daudz valsts atmaksās amerikāņiem, bet es piedāju to nedarīt. E, e, komisijas viens no muļķīgākiem priešlikumiem. Tas pat neiztur e, vesels saprātu pārbaudu. Lūdzu, atgriezieties pie mums atkal, ja jums būs priešlikuma izmaksas un ticama atbilde attiecībā uz ieguvumiem. Pirms tam vienkārši, lai tā būtu uh, E, tāda guļoša skaistuli jūsu priekšlikums. Šķiet, ka ETP ietvaros ir drusku atšķirīgi viedokļi, e, man grūti ticēt. Ir e, radikāļi un ir mērenie. Komisija lūdzu. Paldies priekšsēd. Paldies, kas pāri kungs par jūsu ziņojumu, kuru, par kuru mēs ļoti priecājamies. Es domāju, ka šis ziņojums eh, ir ļoti rūpīgi, rūpīgi darba rezultāts, un komisija piekrīt daudzām jūsu rekomendācijām un domām. Protams, ne visām, bet daudzām. Mēs jau iepriekš esam saņēmuši daudz ierosinājumus no Eiropas parlamenta, kas arī ņemt vērā mūsu e, priešlikumā jau un neapšaubām esam gatavi sadarboties ar jums, lai izskatītu iespējas, kā vēl vairāk mazināt administratīvo slogu un kliedēt dažas no pārējām Eiropas parlamentu un šīs komitejas konkrētu bažām. Bet kas ir pamat problēma? Pamat problēma ir tāda, ka Eiropas tirgus ir milzīgs, atvērts, kamēr citas valstis slēdz savus tirgus tā vietā, lai viņus atvērtu. Eh, bija eh, atsauc uz šo Buy American likumu, bet ir arī citas tendences un iniciatīvas citās valstīs, vai no nu atvērti vai slēpti. Slēgt tirgus ārvalstu dalībniekiem. Valsts iepirkuma tirgi ir milzīgi, un tie piedāvā milz iespējas Eiropas uzņēmumiem, kuriem ir konkurentspējas priešlikcības, eh, inovatīvi, novatoriski, augsts kvalitātes produkts ražo un pēc visaugstākiem iespējamiem standartiem. Mēs esam redzējuši, arī personīgi esmu redzējis, cik grūti vest sarunas ar mūsu tirdzniecības partneriem par tirdzniecības nolīgumiem un viņu iepirkumu tirgu atvēršanu bet viņi uzskata, ka tas ir pats par sevi saprotams, ka Eiropas tirgus ir atvērts. Pamatā viņi nav gatavi atvērt savus tirgus. Ņemot vērā ieguvumus, mēs esam ļoti konkrēts ieguvumus jau redzējuši. Kad vedām sarunas ar Kanādu un pat ar Japānu, tad tikai šī iespēja vien, kad komisijas priekšlikums tika prezentēts un joprojām tikai tika prezentēts Eh, vienkārši tas fakts, ka eksistē šāds komisijas priekšlikums, mums būtiski palīdzēja. augsts kvalitātes vienošanos panākt ar Kanādu un Japānu attiecībā uz noteikumiem un arī piekļuvi viņu iepirkumu tirgiem. Tā nu mums jau ir konkrēti piemēri Bet, protams, šis drauds eh, ar to, to nevar uzturēt mūžīgi spēkā. Mēs esam jau dažās sarunās redzējuši, ka mūsu tirdzniecības partneri apšauba, vai šis ir tiešām nopietnas piedāvājums, vai tas tiks eh, īstenots vai nē. Un mēs ticām un domājam, ka šī iniciatīva, šis priekšlikums ir jāpieņem iespējami drīzāk. Šis nav protekcionīsts turisma priekšlikums, to ļoti svarīgi sacīt. Un mēs nesakām, ka šīs instruments būtu jāpiemēro visu laiku. Tas tiešām būtu pēdējais rīks, ko izmantot. Mēs gribam vest sarunas. Mēs vēlamies vest sarunas ar visām šīm valstīm, kas savus tirgus slēdz kas neļauj mūsu uzņēmumiem piedalīties viņu valsts iepirkumu uh, konkursos un iespējās, ko tie piedāvā. Kā jau sacīju, mēs esam gatavi aplūkot nākamos piedāvājumus un ko mēs arī varam redzēt un diskutēt, kā implementēt mūsu esošo likumdošanu, jo vides, sociāli un citi aspekti jau var tikt ņemti vērā, pēc, ņemot, e, pamatojoties uz mūsu pašreizējo likumdošanu. Un ja pieņemam, ka Eiropas preces pakalpojumu un uzņēmumu ir ļoti augstā līmenī, izstrādājumi gan sociāla, gan vidas jomā ir ļoti augstā līmenī, tas varētu jau dot labumu arī mūsu uzņēmumiem. Tā kā es domāju, ka mums pat IPI nebūtu nepieciešams šāda iemesla dēļ. IPI ir vajadzīgs kam citam, proti tam, lai motivētu mūsu tirdzniecības partnerus nosēsties pie sarunu galda un vest sarunas ar Eiropas Savienību pār valsts iepirkuma noteikumiem un tirgus piekļuvu uz godīgā, taisnīgiem, uz godīgiem, taisnīgiem pamatiem. Paldies priekšsēdi. Esam gatavi arī turpmāk ar jums sadarbīties. Boties, protams. Paldies. Es domāju, ka šodienas debatē kļuva skaidrs, kādas iespējas piedāvā šis instruments, bet arī kādi riski. Par riskiem Kristofers nedaudz pārspīlēti norādīja. Es domāju, viena lieta kļūst skaidri, un tas arī diskusijā laikam kļūst šodien skaidrs. Mēs esam ieinteresēti, lai citas pasaules valsts savus tirgus e, turpinātu atvērt, e, valsts iepirkuma tirgus nevis slēgt. Un mūsu ambīcija ar šo instrumentu ir un komisijas priešlikumā sākotnēji tas nebija paredzēts, bet to mēs kā parlaments paredzējām. Uh, ka vienlaiks ar šīs Eiropas regulas stāšanos spēkā visi nacionālie regulējumi, kas pastāv dalībvalstīs un ļauj tām savus tirgus pat labāk slēgt, visi tie e, vairs nebūtu spēkā. Līdz ar to mēs gribam e, nepieļaut e, pārpratumu un vēlreiz pasakīt, ka mēs gribam tirgus atvērt, Un arī ar šī instrumenta iedarbināšanu mēs gribam Eiropas tirgus turpināt atvērt, nevis slēgt. Ņemot vērā, ka nacionāla regulējuma tad tik vairs nebūs spēkā, bet mums ir vajadzīgi eh, šādi instrumenti, jo mēs redzam, ka ati, eh, strauji augošo valsts tirgos mūsu uh, eh, uzņēmumu mākslinieki tiek neielaisti. Uh, Tātad mēs negribam arī savus tirgus slēgt, lai cits kaitinātu, bet vienkārši arī sarunās, lai būtu skaidrs, ka mēs vēlamies tirgu atvēršanu, un, un kas to nevēlas, tam ir arī jārēķinās ar Eiropas tirgu e, ierobežojumiem. Līdz ar to gaidīšu grozījumu priekšlikumus, un tad redzēsim, kur mēs nonāksim mājā balsojumā. Paldies! Grozījuma termiņš 21. Mājas, marts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, 23. Bet 23. punkts, tas ir tirdzniecības preferenču īstenošana ar Izraelu attiecībā uz produktiem, kas ir ar uh, apetņu marķējumu. Mēs šo jautājumu runā diskutējam jau krietu laiku. Mēs vēlamies pārliecināties, ka produkti tiek importēti no Izraēlas un nevis no nelikumīgām apmetnēm ārpus Izraēlas. Tas arī tika norādīts komisijas tekstā, bet uh, dažu apsvērumu dēļ tomēr viss nedarbojas kā iecerēts. Mēs dzirdēsim skaidrojumus, kopā ar mums ir Fernando Pero, bet pirms dodu e, vārdu viņam, es došu vārdu mūsu referentei Marija Rēnai. Paldies, priekšsādātāji! Kā jau parasti tā komisijā mēs e, sekojam visiem tirsniecības nolīgumiem. Mēs jau vairākus gadus nesam runājuši par tirdzniecības attiecībām ar Izrēlu, un tomēr nesenā informācija, eh, kura ir aprit, apliecina, ka noteikumi netiek respektēti. Tāpēc parlaments ir uzdevis jautājums komisiju, pat ja mēs zinām, kā asociācijas nolīgums ar Izrēlu, ar visiem transversālajiem dosjiem, iesaistot dažādas ģenerāldirekcijas, apgrūtina atbilžu sniegšanu, kuras nereti ir neprecīzas vai nepilnīgas. Asociācijas nolīgums savā kopumā, manuprāt un domāju, ka parlaments savu nostāju ieņēmis, ir jāizvērtē, jo, kā jau priekšsēdētāji jūs sacījāt, mehānisms un tirsniecības preferences Izraels izstrādājumiem attiecas uz likumdošanas tekstiem, kurš šķiet netiek e, ievēroti. Jau 2010. gadā mēs lasījām avīzēs, kā vairāki koloniju ražojumi tiek ievest Eiropā, kā Izraels ražojumi. Mēs vēlamies pārliecināties, uh, kāds ir stāvoklis šeit. Dažas nedēļas vēlāk Eiropas Savienība caur saviem pārstāvjiem atzina to, ka tehniski nav iespējams kontrolēt Izraels produktu izcelsmi, un kopš E, ir ieviesta septiņu ciparu pasta indeksu sistēma. Mēs esam norādījuši Izraēlas slēmēju iestādēm un piedāvājuši strādāt pie alternatīviem risinājumiem, bet Izraēlas lēmēju iestādes nevēlējās grozīt pasta indeksu sistēmu. Tāpat bija 2016. gadā no rezolūcija, kur aicina e, valstis izveidot diferenciēšanas Eh, politika starp Izrēlu, kas ir atzīta, eh, kas atrodas atzītajās robežās un teritorijām, kas ir okupētas pēc 67. gada. Tāpēc šķiet, ka Eiropas Savienība pārkāpja pati savu likumdošanu attiecībā uz šo asociācijas līgumu. Man būs vairāk jautājumu. Pirmkārt, vai komisija atzīs to, ka koloniju produkti tiek ievesti Eiropas Savienības tirgu ar preferenciālajiem tarifiem. Tas ir pirmais, manuprāt, leģitīmais jautājums. Otrais, 79. asociācijas nolīguma pants dod iespēju spērt soļus, ja viena no pusēm uzskata, ka otra nav izpildījusi savas saistības. Kāpēc šī saistība, eh, kāpēc šī situācija ilgst jau desmit gadus? Kāpēc parlaments nav ticis informēts par šo stāvokli, lai gan regulāri notiek monitoringa grupas sanāksmes? Treškārt, vai pastāv precīzi eh, statistika par koloniju izstrādājumu ievieš, ieviešanu Eiropas Savienībā? Muitas kontroļu skaits Eiropā un iekasēto muitas eh, nodevu skaits, kādi tie ir. Tālāk interpretatīvie um, paziņojumi šajā sakarā, kas ir sagatavoti 15. gada novembrī, vai mēs uh, varam no komisijas uh, dzirdēt skaidrojumu pār šiem interpretatīvajiem paziņojumiem, aicinot Izraelu ievērot Eiropas likumdošanu. Piektais jautājums atsevišķās dalību valstīs tiek uzskatīts, ka Šis interpretīvais raksts nav saistošs, lai gan šeit ir runa pār Eiropas uh, Savienības politiku patērētā aizsardzībai, kādas ir norādes. Un visbeidzot, pēdējo sanāksmu laikā esmu konstatējis, ka pastāv vairākas spēlēkās zonas attiecībā uz šo interpretācijas paziņojumu. Notiek vai izcelsmes norādījums no izplatītāja puses ir iespējams, vai to dara eksportētājs, un šajā gadījumā komisija varētu papildus strādāt ar tehnisko palīdzību dalību valstīm, lai tiktu ievērot Eiropas likumdošana. 2012. gadā Izraels ārlietu ministrija lēsa eksportu no kolonijām uz aptuveni 230 miljoniem eiro gadā. Bez tam Palestīnas eksports tiek lēsts uz aptuveni 17 miljoniem gadā. Nereti tiek apgalvots, ka okupēto teritoriju strādājumi apjoms ir ārkārtīgi neliels, bet ja mēs ņemam 230 miljonus gadā, kas ir kolonija produkti, salīdzinām to ar 17 miljoniem, kas ir Palestīnas ražojumi, tomēr uh, Atšķirība ir liela un nelegālais eksports ir ievērojams izmantojot preferenciālos tarifus. Es saskatu paralēlas šeit un strādājot pie nolīguma Eiropas Savienību Maroka, kur justīcijas tiesa ir noteikusi uh, Nu, zinām skaitu noteikumus attiecībā uz koloniju ražojumiem ar preferenciālajiem tarifiem, vai arī tiem ir jātiek identificētiem. Un es negribētu, lai mēs nonākam tādā pat situācijā kā ar Maroku šajā nolīgumā ar Izraēlu, un, manuprāt, ir pilnīgi steidzami Eiropas komisijai sniegts atbildes uz parlamentu uzdotiem jautājumiem, lai mēs varētu tikt skaidrībā ar visiem nolīgumiem ar Izrēlu, jo pretējā gadījumā stāvoklis būtu visai smags gan Eiropas Savienībai, gan Izrēlai, un mums vajadzētu izvairīties no satricinājumiem tuvāko mēnešu laikā. Paldies! Vinklērkungs no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētājs, kolēģi, nolā, nolasīšu kolēģis Manesku piezīmes un izklāstīšu viņas viedokli. Pēdējo divu gadu laikā ir notikušas vairākas sanāksmes, ir pietiekami daudz laika pagājis pēc komisijas interpretējošā paziņojuma mēs varējām identificēt divus elementus. Pirmkārt, kā likumdošana un vai tā darbojas praksē, vai likumdošanas teksts nav piemērots vai ir neņemts vērā, tad mūsu pienākums ir iejaukties. Otrkārt, kāda ietekme ir uz mieru procesu un vietējo iedzīvotāju dzīvi. Neaizmirsīsim galamērķi, ka leģislatīvie pūliņi ir paredzēti, lai atvieglotu cilvēku dzīvi pirmkārt Eiropas Savienībā un, ja iespējams, arī valstīs ap mums. Šajā sakarā es redzu, ka atsevišķi cilvēki neizprot noteikumus apetņu produktu identificēšanā. E, šeit nav runa par importa aizliegumu no apmetnēm. Lēmumu pieņem Eiropas patērētāju un uzņēmumi e, attiecībā uz to, vai tie iegādājas šādus produktus. Otrā jautājums sakarā Es saskatu, kā negatīvi tiek ietekmētas Palestīnas iedzīvotāju darba vietas. Eiropas Savienības pūliņu daļa ir atbalstīt Palestīnas mieru procesu un boikot, pale, Palestīnas boj, produktu boikotēšana neap, neuzlabo viņu dzīves apstākļus un apdraud viņu darba vietas. E, palestīniešu apdzīvotajām teritorijām ir jāsaņem mūsu atbalsts. Mums ir kopīgi ar Izraēlu jāsadarbojas ar Palestīnas pašpārvaldu, lai varētu uzlabot ekonomisko attīstību, un es domāju, ka tas būtu visstabilākais pamats miera E, procesam reģionā. Tā uzskata kolēģi Marona Nesko. Paldies no ECR Davids Bēnemans. Paldies priekšsēdētājs. ECR grupa atzīst šādu marķējumu, neaicina noteikt boiketu Izraēlas eksportam tomēr tā vēlas e, izvairīties no nevajadzīgas Izraēlas pret taču stigmatizēšanas un pēc komisijas saplēsēm ap 1% Izraels preču nāk no rietumkrasta teritorijām. Saskaņā ar nolīgumu Izraela var izmantot preferences tarifus, bet Eiropas patērētāja aizsardzību tekstā ir norādīts, ka informācijas sniegšana ir obligāta un patērētāji nedrīkst maldināt par produktu izcelsmi. Mūsuprāt, tas ir diskriminējoši pret Izraelu, tas netiek attiecināts Rietumsahārā, piemēram. Un tādā veidā var tikai aizskart izrēliešu jūtas. Un stiprināt maksimālistiskas eh, palestīniešu nostājas. Runājot pār palestīniešu darba vietu apdraudēšanu. Š... Jā, norāda, ka uh, uh, apeķu izveidošana ietekmē palestīniešu darba vietas, tāpat eh, mēs nevēlētos vienkāršotu pieju, un mums ir jāapzinās konflikta sarežģītība. Mums ir uzskatu šīs jautājums jāpārskata dziļāk. Paldies, goja grupas vārdā. Lola Sančes. Paldies, priekšsādātājs. 2015. gada novembrī tika publicēts vadlīnijas par pro, pro, produktiem, kas tiek importēts no okupētiem teritorijām Vadlīnijās ir skaidri norādīts, kā pārtiks un lauksaimniecības produkti no Austrum Jeruzālemes, eh, no Rietumkrasta un Golānas augstienēm, tātad 67. gada teritorijām nedrīkst tikt marķēts kā ražots Izrēlē. Ir pagājuši divi gadi pēc vadlīniju publicēšanas, tomēr kā to norāda starptautiskās organizācijas un Palestīnas pilsoniskā sabiedrība, tās netiek īstenotas ja pat ja mēs runājam par vienu procentu, kaut tas būtu viens procents no starptautiskiem tiesībām, es nedomāju, ka šeit būtu attiecīgi piesakt procentus. Gribētu jautāt, vai jūsu prāt Izraēlas slēmējies tādas izpildi šīs vadlīnijas un norāda eksportēto preču izcelsmi. Kā notiek šo vadlīniju ievērošana dalībvalstīs un kas ir darīts, lai varētu panākt šo pienākumu izpildi. Atgādīnu, ka šeit ir runa ne tikai par eh, tirdzniecības, bet arī politisku jautājumu, un ja vadlīnijas netiek ievērotas, tad uzskatām, ka Izrāla pārkāpja ne tikai Eiropas, bet arī starptautisko likumdošanu un kļūstam par viņu eh, sabi, eh, sazvērniekiem. Mums ir jāpieprasa starptautiskās likumdošanas ievērošana no Izraels valsts puses. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs ir Dārtmut kungs no FDD grupas. Paldies, priekšsēdētājs! Pirmkārt, kolēģim Bānemanam, kurš ļoti skaidri izklāstīju šo gadījumu, kurus negribu atkārtot, bet nosaukšu kolēģiem to, kā Rietum Sahāras piemērs ir īpaši uzrunājoši. Gribu norādīt, ka Šis priekšlikums, lai gan tas ir vairāk nekā priekšlikums, var tikt uzskatīts kā anti-izrēlisks un to atbalstīs Izrēlas pretinieki. Tas nozīmē, ka mēs neīstajā laikā nākam klajā ar kaut ko, kas var tikt uzskatīts par anti-izraēlisku, un es aicinu kolēģis un komisiju vēlreiz pārdomāt liederību. Fjellnerkungs. Paldies! Pirmkārt, es gribētu atsaukties uz Vinklerkunga sacīto. Manuprāt, komplicēt vai pat boiko, eksportu vai pat boikotēt Golānas vai Gāzas uh, caur izražotos, caur Izrēlu eksportētos produktus nepalīdzētu atbalstīt miera procesu, bet tas tikai padarītu nabadzīgākus šos dzīves apstākļus cilvēkiem, kuri dzīvo ne tikai okupācijas, bet arī tādā gadījumā vēl nabadzības apstākļos. Mēs to atkārtojam neskaitāmas reizes Es apzinos, ka pastāv šī apsēstība ar palestīnas konfliktu, bet mēs izlaižam no acīm kopainu, e, un tas ir kā Izraēla attīstīta ekonomika, dem demokrātija, tuvs Eiropas draugs traucē vairāk nekā šis vecais nepietiekamais asociācijas nolīgums. Mums vajadzētu. Eh, noslēgt labāku nolīgumu, kas iekļauj pakalpojumus, citus aspektus, kas būtu gan Eiropas, gan Izraels interesēs. Šodien mēs esam runājuši par daudz advancētākiem nolīgumiem ar Grūziju, ar Moldovu, ar citām valstīm, bet, bet Izraela ir, sav, ar Izraelu ir savādāk. Bet mēs runājam par nolīgumiem ar Māroku, Tunisiju, mums ir investīciju nolīgumi ar Ķīnu, es zinu, ka citiem ir īpašs konflikts ar Izraēlu. Taču salīdziniet to ar Ķīnu, un tāpēc saprātīgi būtu mitēties uzlūkot Izraels tirzniecību caur šī specifiskā konflikta prizmu un domāt par to, kā mēs varam sagatavot jaunu advancētu asociācijas nolīgumu. Paldies, un tagad vicepriekšsēdētājs Palestīnas delegācija Margarēta Aukena. Paldies, priekšsēdētājs! Mani iedvesmo likuma ievērošana šajā komitejā. Mēs sakām likumi, e, mēs par tiem nedomājam. Šeit nav nekas jau, netiek nekas jauns izgudrots. Eiropas Savienībai nav pienākuma mazināt okupācijas sekas, vai to atzīt vai ne, neatzīt. Mēs apgalvojam, ka tas neatbilst um, parlamenta lomai. Esmu pārsteigta par to, ka marķēšanas vadlīnijas netiek ievērotas no komisijas puses. Un komisija, kas ir līguma sargātāja, saka, vainosim dalībvalstis, kuras nespektē noteikumus. Komisijai ir jāpanāk, lai no, būtu korekts marķējums no Izraels puses un lai netiktu piešķirta preferenciālie uh, nolīgumi. Šī vīnpūdēle pildīt Golāns augstienēs ir iegādāta Briselē un tās sniedz nelegālu, nepareizu informāciju patērētājiem. Tā ir rakstīts, ka tā ir ražota Izrēlā un tāpēc te nedrīkst piedāvāt preferenciālos tārības. Es aicinu komisiju bez kavēšanās sākt ievērot pašiem savus noteikumus. Mēs sākam eh, pārkāpumu procedūras, ja dalībvalsts neievēro mūsu likumus. Mums ir ļoti maz līdzekļu tomēr mums ir legāli līdzekļi, un ja mēs no tiem paši atsakāmies un aicinām uz ģenerālu boikotu, nē, tas mēs tā nedom, nedarām. Es aicinu vērsties pret nelikumībām. Tas būtu vispārīgs priekšlikums. Vai nu mēs neņemam vērā likumus, vai arī mēs vai arī mēs tikai paļaujamies lobēšanai, mēs nonākam sarežģītā situācijā. Jā, mums ir vajadzīga statistika, cik Eiropas Savienība iegūst no uh, apmetnēm. Mums tas ir jāzina, un visbeidzot vēlos atsaukties uz ģenerāla asamblejas rezolūciju pirms pusotra gada vai varbūt nedaudz mazāk, kas ir kļūst par startautisku likumu, ka mums ir jādiferencē šie produkti. Un mums ir, mums nevajadzētu tādā gadījumā domāt par apmetnēm bet pār legālām lietām. Visas dalībvalstis ģenerāla asamblējā nobalsoja pār šo rezolūciju. Pat ja jūs balsojat pret, tas ir kļūst par likumu, bet visi to atbalstīja. Pat ja savienotās valsts atturējās. E, pat ja Eiropas Savienība atturējās. Tāpēc aicinu ievērot mūsu pašu ievērot noteiktos likumus. Tas pretējā gadījumā tas nav vislabākais veistījums, ko mēs varam nosūtīt reģionam. Mēs visi varam piekrist, ka vēlamies divu valstu risinājumu 67. gada robežās. Ja mēs paši tam ticam, mums ir jārīkojas ticami un jālūdz komisiju ievērot likumus, sagatavotās vadlīnijas un panākt to, ka dalībvalstis nepiešķir preferences tarifus e, it kā Izraēlas produktiem, kuri tādi nav. Paldies pār manas uzklausīšanu. Vārds komisijai. Paldies priekšsēdētāji, esiet sveicināti. Es koncentrēšos uz jautājumiem, kuri izskanēja attiecībā uz Eiropas regulējumu ieviešanu. Pirmkārt, komisija aicina pilnībā ievērot likumību Eiropas Savienības likumus un atbilstību asociācijas nolīgumam ar Izrēlu kas attiecas uz starptautiskā dzīto Izraels teritoriju. Tāpēc visi produkti, kuri ir ražoti ārpus atzītajām Izraels robežām, nevar legāli tikt ievest Eiropas Savienībā ar preferenču tarifu, kas nevar tikt pakļauti nulles nodevai vai citai preferencei. Bet es gribētu nošķirt no šeit uh, izcelsmes marķējumu un izcelsmi muitas mērķiem. Tās ir atšķirīgas lietas. Pirmkārt, lai e, izstrādājums varētu tikt pakļauts preferences tarifam, ir jāatbilst izcelsmes prasībām, kas ir noteikts asociācijas nolīgumā ar Izrēlu, un tā ir Izrēlas teritorija, izslēdzot okupētās teritorijas, tas ir par 100% skaidrs. Cits jautājums ir, vai importētais projekts no, piemēram, okupētajām teritorijām, ko drīkst importēt, aizlieguma nav, bet tas eh, nav preferences produkts bet saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu tos nedrīkst marķēt kā ražots Izrēlā vai izcelsme Izrēlā. Tas būtu nelegāli. Bet abas lietas tiek atkontrolētas atsevišķi. Uz muita, robežas muita pārbauda, vai uz produktiem ir pasta indeks, kurš atbilst okupētai teritorijai. Par to esam vienojušies ar Izrēlu, kā izcelsmes certifikātos un izcelsmes deklarācijās tiek norādīts vietas nosaukums un pasta indeks. Un gadījumos, kad ir indeks, kurš atbilst okupētai teritorijai, šis izstrādājums nedrīkst izmantot preferences e, tarifus un pretējā gadījumā tā ir krāpnieciska deklarācija. Tomēr e, pārbaudīt atsevišķu produktu marķējums konteinerā parasti muita to neveic, e, tāpēc kā e, muita parasti balstās uz deklarāciju labticību, izņemot gadījumus, ja pastāv aizdomas par krāpšanos, un tāpēc parasti produkti netiek atvērti, lai pārliecinātos, vai tajos ir kaut kas krāpniecisks. Izcelsmes uh, deklarāciju pārbaudi parasti veids uzraugošās slēmēji iestādes dalību valstīs, to neveids muitas. Muitas parasti rīkojas tād, kād tām ir pietiekamas norādes pār sistemātisku krāpniecību, uzsvaru vārdu sistemātisks. Tas nozīmē, ka ir informācija no dalību valstīm, un tās ir dalību valstis, kuras izvērtē riska līmeni un attiecīgo soļu proporcionalitāti, jo, kā mēs zinām, muitai ir uh, Eh, daudzas prioritātes - narkotikas, ieroči, spīdzināšanas, eh, kontrabanda, nelegālas un neatļautas preces un vēl daudz citu. Tāpēc pārbaudi veids dalībvalstis. No, savukārt no komisijas puses mēs vienmēr ļoti rūpīgi izturamies pret marķējumiem, mēs arī šo informāciju norādām dalībvalstīm, lai tās izvērtētu saskaņā ar savām riska izvērtēšanas metodēm to, cik liels ir risks ievest nedrūrošus produktus Eiropas Savienībā. Un tagad atgriezīšos pie monitoringa jautājuma. Pirmkārt, Kā jau izskanēja iepriekš, mēs nezinām vai neatzīstam to, ka sistemātiski tiek Eiropas Savienībā ievesti izstrādājumi no okupētajām teritorijām ar preferenciālo tarifu. Vismaz dalībvalstis nav to konstatējušas, un mums nav šādu sistemātisku ziņu. Bet, ja tādas parādās, tad tas var izraisīt e, soļus no dalībvalsts puses. Otrakārt, mēs nevaram apgalvot, kā tiek pārkāpta vienošanās E, Tās ir deklarācijas no individuālām personām, bet nevienmēr no Izraels valsts puses. Un šeit es sniedzu atbildi uz ar Rēnas kundzes uzdoto jautājumu. Izraels lēmē iestādes sadarbojas. Ir tehniska vienošanās jau div, panāk 2004. gadā Mēs zinām pastindeksus no apgabaliem, no kuriem izstrādājums nevar importēt ar preferenču tarifu, un mēs regulāri atjaunojam pastindeksu informāciju. Pēdējais saraksts ir publicēts 15. gada jūnijā, un mēs sadarbojamies ar caur mūsu tele, eh, delegāciju Telavivā, lai varētu aktualizēt šo informāciju. Mums ir jāatrod vislabākie risinējumi šim darbam, bet mēs nevaram apgalvot, ka Izraela nesadarbojas. Mēs eh, gribētu izveidot perfektu sistēmu, kāda vēl tā nav, tomēr viss notiek pa pareizo ceļu. Šķiet, ka no manas puses tas ir viss, ja nu vienīgi kolēģis vēlas eh, piebilst kaut ko par marķējumu. Jā, par statistiku. No okupētajām teritorijām izstrādājuma apjoms mūsu rīcībā nav šādas statistikas, tādas varbūt tikai dalību valstu muitās, ja tās eh, Eh, veikt pētījumus savā uzkrātajā informācijā. Eiropas Savienības līmenī mēs šādu informāciju neuzkrājam. Mēs pats nevaram pateikt, vai dalībvalstu rīcībā ir visas detaļas par importu no apgabaliem Eh, kuriem ir informēti pastindeksi, kuri atbilst okupētajām teritorijām. Tas pieprasītu intensīvu pētījumu apjomu, jo mums ir jāapzinās tas, ka muita ir daļa no kopīgas politikas ar daudziem mērķiem, bet mums ir jāapzinās tas, kā pilsoņu drošība un aizsardzība ir visaugstākā prioritāte. Un jebkura pētījuma iesp veicamības iespēja ir atkarīga no pieejamajiem resursiem. Runājot par cilvēktiesībām, ko jūs domājat, vai nav monitoringa, vai trūkst statistikas, vai uh, nav kaut kādas prioritātes nospraustas, vai dalību valstis nekontrolē, vai vispār tam ir kaut kāda jēga? Paldies! Protams, tas viss ir atkarīgs. Es atvainojos. Bet jārunā par muitas eh, struktūrām un par to, kā tās eh, noteikums īsteno. Mums nav pamata domāt, ka iestādes savu darbu veiktu ne, nepietiekam labi, un komisija tad eh, arī <coughs> veicot risku šo asistēšanas izvērtējumu varēs dalību valstīm sniegt vairāk informācijas mēs runājot par dažādiem produktiem, varam tos izvērtēt, un ja, piemēram, notiek nelegāli importi, ja ir uh, intelektuālā īpašuma tiesība pārkāpumi, tad, protams, muita par to ziņo. Muitas eh, iestādes ir atbildīgās šajā kontekstā. Un mēs te nevaram pārmest ES muitai, ka tā savu darbu nedarītu pietiekami labi. Ja ir, piemēram, aizdomas par uh, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, tad tas tiek pārbaudīts, bet ir simtiem tūkstošu dažādu preču, un muita nevar tam visam izsekot uh, pietiekamā apmērā, jo mums nav īstenībā arī aizdomu um, par to, ka regulāri tik daudz preču nonāk mūsu teritorijās, kas būtu viltotas nevar pilnīgi jebkuru vienību pārbaudīt un nevajadzētu tad apšaubīt vispār muitas iestāžu legalitāti, muitas iestāžu darbības legalitāti. Referents kundze, jūs gribējāt reaģēt, paldies, es pilnībā piekrītu tiem jautājumiem, ko uzdeva uh, priekšsēdētāja kungs. Jā, nu jāsaka, ka atkal visa aina nav pilnībā skaidra. Ir grūti iegūt statistiku par produktiem, uh, Eh, kas ir eh, ražoti kolonijās, kas pēc tam nonāk Eiropas teritorijā, ņemot vērā arī eh, šādus preferenciālos tarifus, un muita pilnīgi visu sistemātiski nepārbauda. Tādēļ uh, Jūs teicāt, ka riska procenti arī nav pietiekami ievērojami, bet vai jūs varētu mums piedāvāt kaut kādu statistiku par kolonijās uh, ražotajiem produktiem, kas nonāk Eiropā un uz kuriem netiek attiecināti preferenciālie tarifi? Mēs patiešām, es domāju, ka šādai statistikai patiešām ir jābūt produkti, kas ražoti kolonijās bez preferenciāla tarifa. Un ja Izraels ministrs saka, ka ir 230 miljonu, par 230 miljoniem eiro saržot produkti, kas nonāk Eiropas teritorijā, es ceru, ka tie nonāk pie mums bez preferenciālām eh, tarifiem. Vismaz ar šo maziņu mums būtu jau ļoti daudz palīdzēts. Otrām kārtām šie it kā noplūdušie dokumenti no Eiropas komisijas, kuros skaidri ir teikts, ka komisija nevar paveikt savu darbu. Līdz ar to trūkst saskaņotības starp jūsu izteikumiem šeit, proti, ka Izraēlas iestādes uh, sadarbojas, mēs varam savu darbu te veikt kā vajag, un ko tad šajā ziņojumā mēs lasām šodien, ko mēs lasām ziņojumā, ka nav iespējams uh, sadarboties ar Izraels iestādām. Ja jūs vēlties, es šo noplūdušo dokumentu jums varu no, nosūtīt. Tātad, kur ir patiesība, vai mm, patiesība ir meklējama tajā, ka jūs varat labi sadarboties ar Izraels iestādēm, vai tieši pretēji? Patiesība ir tā, ka tas nav iespējams. Ir arī asociācijas nolīgums ar Izraēlu, bet tas nav pielīdzināms citiem līdzīga veida nolīgumiem. Un šim nolīgumam, tāpat kā nolīgumam ar Palestīnu, ir viens mērķis - virzīties uz miera procesa izveidi. Un mēs nevaram pārliecināties, ka tirzniecība ar Izrēlu vai Palestīnu būtu kaut solīti pavadusi mūsu miera procesa virzienā. Ja mēs gribam panākt mierpilnu risinājumu uh, starp Izrēlu un Palestīnu, mums ir jāpieņem pareizie lēmumi Eiropas parlamentā. Es negribu tagad salīdzināt situāciju ar Marokā notiekošo, bet ir arī Eiropas saimnības tiesa, kas var uzņemties savu atbildību un pateikt, ka šeit ir nevienlīdzība, ir patiešām uh, nesaskaņotība jūsu uh, izteikumos un lūdzu uh, argumentējiet, uh, kādēļ jūs aizstāvat šādu pozīciju, jo jūs nesat paveikuši godam savu darbu. Paldies! Paldies! Okay, very little. Small. Okens kundze, ļoti īsi. Es atceros iepriekšējo vēstnieku Telavivā. Viņš teica, ka marķējumi nav atmaksājušies. Gribēju tikai pateikt. Jā, tas bija tāds īsts komentārs. Paldies! Atbildot par statistiku, jā, Skatīsimies, eh, ko varam eh, darīt lietas labā. Nevar jums neko apsolīt, bet eh, jā, mēģināsim jums palīdzēt. Otram kārtām tā sauktie nopludinātie dokumenti. Ja jūs esat labāk informēta, jūs varat mani palabot, bet eh, tie ir ar septembri šķieta datēti dokumenti, ja nealojos, bet kopš septembra mēs esam aktīvi sadarbojušies ar Izraels iestādēm, lai varētu informāciju aktualizēt. Es ceru, ka eh, rezultāts būs apmierinošs. Tika runāts arī par nesaskaņotību. Jā, uh, Tas ir svarīgi, jo tas noteikti arī pievērš vairāk uzmanības uh, šim jautājumam, lai varētu atrast pēc iespējas labāko risinājumu visām pusēm. Uh, arī tika pieminēta ES tiesa. Jāsaka, ka mēs Rietumu Sahāru nevaram salīdzināt ar okupētajām teritorijām Palestīnā. Pirms 2016. gada uh, septembra tiesas sprieduma visi rietuma Sahārā ražotie produkti bija iekļauti eh, tirzniecības nolīgumā, bet, ja runājam par Izrēlu un okupētajām teritorijām, šie produkti ēst tirgu nevar nokļūt bez preferenču sistēmas izmantošanas. Ja kāds Ja eh, jūs pavaicātu jebkuram, vai ir iespējams eh, legālā veidā Eiropas Savienībā importēt šādus produktus bez preferenciālajiem tarifiem, tas nav iespējams. Ir tik daudz dažādu produktu, runātājs tiek pārtraukts. Protams, ne visi ievēro likumus, tā nu tas ir. Es negribu nevienu te tagad apsūdzēt, bet ir jāsaka, ka tas, kas ir noticis, eh, tas mūs pilnībā neapmierina. Paldies, esam noslēguši šī darba kārtības punkta iztirzāšanu. Protams, mēs eh, vēl nākamajās sēdēs pie tā atgriezīsimies. 24. darba kārtības punkts. Arī ir tāds jautājums, kas eh, mani neuzjautrina. Eiropas Savienības un Mārokas asociācijas nolīguma aspekti saistībā ar tirdzniecību. 21. decembrī 16. gadā tika pieņemts ES tiesas spriedums, kurā ir teikts, ka ES Marokas nolīgums tā pašreizējā redakcijā neatiecas uz produktiem, kas nāk no Rietum Sahāras. Balsoties uz šo spriedumu, komisijai tika piešķirtas pilnvaras vest sarunas ar Maroku par um, nolīguma pielāgošanu. Pirms dažām dienām saņēma vēstuli ko parakstīja taksāntu ģenerāla direkcija par um, uh, komisijas un Marokas nolīguma uh, noslēgšanu, izlabošanu 21. janvārī. Bija nedaudz pārsteigts, godīgi sakot, par šādu procedūru. Parlaments vispār tajā netika iesaistīts. Šķiet, tika noslēgt vienošanās aiz slēgtām durvīm. Vēstulē izlasīju ka nolīguma uzmetumu papildinās divi vērtējuma ziņojumi. Viens no tiem, kas ir eh, veltīts nolīguma ieguvumiem, un otrs eh, Rietum Sahāras eh, iedzīvotājiem. Saprotu, ka vērtējuma ziņojumi vēl līdz galam nav gatavi. Tādēļ komisija lems, vai padomēji jau tagad, eh, tāpat kā arī parlamentam, iesniegt šo eh, nolīgumu uzmetumu. Gribētu dzirdēt, ko vairāk par šo uzmetumu un vērtējumu ziņojumiem. Pero de Pinika kungs Varbūt, ka jūs varētu arī vēl vairāk gaismas uz to visu lietu. Paldies, priekšstādātāji kungs! Ja mēs runājam par šo dokumentu, kopš uh, INTA monitoringa grupas tikšanās 24. janvārī Komisija dokumentu ir aktualizējusi, runājot par trim darba kategorijām. Pirmām kārtām nolīguma eh, grozījumi, kas aktualizē spēkā esošo nolīgumu tā, lai tajā iekļautu arī Rietumu Sahārā ražotos produktus, lai tie varētu baudīt eh, tirzniecības preferences, tāpat kā vispārējie produkti, kas ir iekļauti asociācijas nolīgumā. Otrs aspekts ir, kā jau priekšsēdētāja kungs pareizi norādīja, ziņojums par uh, preferenču paplašināšanu, lai tas viss attiektos arī uz Rietumu Sahāras uh, iedzīvotājiem, un trešām kārtām ir jāgarantē, ka Rietumu Sahārā dzīvojošie varētu baudīt privilēģijas saistībā ar preferenču sistēmas paplašināšanu. Bija arī korespondence, kas noslēdzās 31. janvārī. Kastels un Akisa kungs 24. janvārī gan trīs pilnībā uh, nolasīja šo vēstuli, tās saturs nav mainījies. Es gribētu teikt, uh, ka šis teksts tagad ir sagatavots, bet nav vēl nekādu politisko saistību. Pirms komisija būs izteikusi priekšlikumu padomēji un parlamentam. likumdevēji līdz ar to uh, lems par teksta redakciju. Pagaidām um, tas ir sagatavots, bet, protams, vēl būs diskusijas, ja uh, būs kāds, uh, kāda jauna lieta ēst tiesā, uh, lēmums ir jāpieņem 27. februārī, tad, protams, teksts būs jāpārskata. Mēs domājam, ka tā tam nevajadzētu notikt, bet tas ir jāpatur prātā gribēju arī pieminēt ziņojumu par ieguvumiem, priekšrocībām. Darbs pie tā vēl joprojām norisinās un domājam, ka tas būs gatavs jau pēc pāris nedēļām. Ziņojumā tiek prognozēts, ka rietums Sahāras uh, eksportētāji, it sevišķi lauksaimniecības un uh, zivsaimniecības produktu eksportētāji noteikti būs lieli ieguvēji pateicoties nolīgumam. Ja preferences rietum Sahārai netiks piešķirtas, tas nelabvēlīgi ietekmēs gan eksportu tagad, gan arī gaidāmo eksportu nākotnē. Tas viss ir dokumentā atrunāts gribēju arī piebilst, ka mēs turpinām pārbaudīt datus, jo mums ir bijuši atšķirīgi informācijas avoti, tādēļ mums ir vēl rūpīgi vēlreiz viss uh, jāpārbauda, jāpārskata, lai uh, vērtējums būtu tāds uzticams un stabils. Ir uh, notikušas arī konsultācijas ar iedzīvotājiem EADD misija bija uh, Rietum Sahārā, Marokā un um, apspriedes īstenībā joprojām notiek. Ar vietējiem iedzīvotājiem ir jādomā par nākamajiem soļiem uh, šajā procesā. Mēs lēšam, ka visas iestrādes dienestos tiks noslēgtas turpmāko nedēļu laikā, un mēs priekšlikumu padomēji par nolīguma parakstīšanu vēlamies iesniegt pēc tam, kad Eiropas parlaments būs devis savu piekrišanu un esam ieplānojuši jau martā uh, konkrētāku priekšlikumu iesniegt. Rabatā arī pagājušajā nedēļā notika konsultācijas, un tas mums ļauj uh, šādu kalendāru ieskicēt jau. Paldies! Kolēģis tagad paturpinās. Paldies! Padomes sekretariāts parlamentam ir nosūtījis uh, sarunu vešanas pilnvaras Mēs saprotam, ka dalību valstis uh, vēlas, lai EADD un komisija arī vairāk uh, iesaistītos uh, apspriedēs ar Rietum-Sahāras uh, iedzīvotājiem. Mēs esam šo procedūru jau uzsākuši, esam sagatavojuši programmu turpmākajām tikšanās reizēm. Esam ieplānojuši tikšanās gan Rabatā, gan Briselē. Šim mērķim esam atlasījuši vairākus sarunu partnerus, lai būtu garantēts tāds pēc iespējas plašāks pārklājums. Mēs tiksimies gan ar parlamenta locekļiem, ar vietējās pašpārvaldes darbiniekiem no Rietum-Sahāras. Tāpat ir paredzēts tikties arī ar sociālo, sociālo dienestu pārstāvjiem uzņēmējiem tirzniecības palātas darbiniekiem, cilvēkiem, kas strādā zivsaimniecības un lauksaimniecības sektoros. Arī akadēmiskā vide būs pārstāvēta, dažādi izpētes institūti, attīstības aģentūra, Rietumsahārā. Trešā kategorija ir pilsoniskās sabiedrības organizācijas. It sevišķi uzmanība tiks pievērsta tām organizācijām, kas cīnās par cilvēktiesībām, īpaši Saharāvī kopienas tiesībām. Arī tur ir visai tāds uh, raips sajaukums. Ir vairākas cilvēktiesība organizācijas, kas Marokā nav reģistrētas, bet ar tādām mēs nevaram sazināties. Bet katrā ziņā šis uh, sarunu partneru diapazons ir ļoti, ļoti plašs. Arī neaizmirsīsim NVO un um, tās NVO, kas atbilst polisārio Tautas fronti polis, ar Polisārio mēs arī uh, esam uzņēmuši kontaktus. Protams, darbs vēl nav galā. Varbūt esam nogājuši pusi no šī ceļa. Tādēļ mēs ceram darbu noslēgt jau eh, šī mēneša beigās un ceram, ka mums būs patiešām tāda ļoti laba izpratne, kā šis nolīgums ietekmēs Rietum Sahāras cilvēku dzīvi, kā šie cilvēki galvenokārt arī uztver uh, nolīguma grozījumu, vai tas uh, nesīs uh, augļus uh, tādā sociāla ekonomiskajā plāksnē, vai arī sabiedrībai ir kādi iebildumi pret uh, nolīguma grozīšanu ar visām atziņām, eh, ko gūsim eh, šo sanāksmi rezultātā, mēs eh, var, varēsim jūs arī iepazīstināt, pateicoties ziņojumam. Tādēļ pārāk detaļās neiedziļināšos, jo procedūra joprojām notiek. Gribēju arī pateikt, ka Marokas iestādes uh, veiks konsultāciju procedūru, valdība. Ir lūgusi, lai notiek balsojums par nolīgumu divos līmeņos. Pirmām kārtām pārstāvju palātas um, ārlietu komitejā Otrakārt ir paredzēts balsojums arī eh, reģionālajās padomēs Rietumu Sahārā. Tās ir padomes, kas vairāk aizstāv tieši vietējās un reģionālās intereses. Pateicoties balsojumiem, eh, Marukas valdībai būs labāk iespējams apzināt, kā balso Saharāvī kopiena gan eh, Nacionālajā asamblējā, gan arī reģionālajās struktūrās, lai iegūtu tādu labāku pārskatu un lai redzētu, cik liels cilvēku skaits šo grozījumu atbalsta. Mēs runājam tieši par Saharāvī kopienas deputātiem. Paldies! godīgi sakot, eh, galīgi neesmu apmierināts ar dzirdēto. Rodas iespējas, ka taksot ģenerāla direkcijai ir pavisam eh, citas metodas izvēlētas sadarbībai ar parlamentu. Tirzniecības ģenerāla direkcija ir vienmēr gatava mums sadarboties Bet jūs vienkārši kaut ko pieņemat, eh, nolēmjat, un tad parlamentam eh, tas ir vienkārši jāpieņem bez jau kādām līdzteikšanas iespējām. Viss jau sākās ar pilnvarām, kas tika pieņemts pagājušā gada maijā, un mēs, eh, parlaments, par to tikām informēti tikai neilgi pirms Ziemassvētkiem. Tas ir absolūti nepieņemami. Bet tie jau nav mani pienākumi to visu komentēt, vismaz šobrīd. Uh, Man tagad ir kāda ķībele, deviņi kolēģi ir pieteikušies runāt. Un mums ir 30 minūtes. Katram pa pusotrai minūtei. Pirmais, pirmā ir pastāvīgā referente Lārino Kundze. Thank you. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi. Sākumā gribēju pateikties komisijai par uh, detalizēto izklāstu, ņemot vērā nolīguma mainīšanu, domājot arī par uh, nolīguma izcelsmi Es esmu pastāvīgā referente, gatavoju ziņojumus par attiecībām ar Magrebu valstīm, un, protams, ir ļoti daudz aspektu, kas jāievēro šajās sarunās. Komisijai ir labāk jāsadarbojas ar parlamentu. Uh, Es uh, atkārtošu ko tādu, ko jūs visi jau zināt, bet ir šis 16. gada tiesas spriedums uh, par komisijas pilnvarām, lai vestu sarunas ar Maroku, ņemot vērā arī šīs komerciālās preferences, lai rietumu Sahāras produkti varētu baudīt tādu pašpreferenču sistēmu, kāda jau ir attiecināta uz Maroku. Tādēļ uh, nolīgumā Rietum Sahara ir jāpiemina eh, skaidrā valodā. Mums ir jārunā arī par uh, diviem principiem, kas ir jāievēro šajās sarunās. Pirmām kārtām nedrīkstam iejaukties uh, miera procesā, kas tagad tieši ir uzņēmis apgriezienus. Eiropas Savienība nevar uh, kaitēt ne šim procesam, ne arī uh, pati savām pozīcijām ņemot vērā Rietum Sahāras tiesības uz uh, teritoriālo nedalāmību. Es gribēju at, atgriezties pie tā, ko teica komisija, minot tos aspektus, kas noteikti ir jāievēro parlamentam, lai neapdraudātu nolīguma nākotni. Pirmām kārtām teritoriālajā nodaļā ir jāpiemin Rietums Sahara. Otrām kārtām jāparūpējas, lai nolīgums nāktu par labu vietējiem iedzīvotājiem, galvenokārt ekonomiskā plāksnē. Trešām kārtām es runāju par tautu, par attiecīgo tautu, izmantoju šo vārdu um, ar nodomu, lai šīs tautas vēlmes tiktu ņemtas vērā. Uh, Un uh, šajā procesā ir uh, uh, jāievēro gan diplomātiskie, gan politiskie uh, elementi. Mums ir jāuzņem sava atbildības daļa, ir jāsazinās ar um, organizācijām, lai varētu patiešām iegūt pēc iespējas tādu uh, plašāku uh, viedokli, plašāku ainu par to, ko par to visu domā iedzīvotāji. Vajadzētu arī uzsvērt to, ka kādreizējais uh, Vācijas prezidents uzstājās ANO uh, runājot par to, ka beidzot ir jāpanāk uh, miera izlīgums starp Rietumu, Sahāru un Maroku. Tās ir patiešām lieliskas ziņas. Es atvainojos, vēl neesmu beigusi savu uzstāšanos sakarunātāju. Labi. Uh, Jā, es biju nedaudz dāsns pret jums, jo jūs esat pastāvīgā referente, bet tagad būšu nepiekāpīgs pusotra minūte katram. Paldies par jūsu dāsnumu. Labi, es šķiet arī visu, ko gribēju pateikt sakarunātāji. Paldies, Buhnerkungs, lūdzu. Eh, Paldies. Ko Eiropas Savienības tiesa ir sacījusi? Tā ir konstatējusi, ka Rietum Sahāras iedzīvotājiem ir jāpiekrīt visiem līgumiem, ko dara komisija tā uh, ved sarunas ar valdību, slēdz tehnisku vienošanos un pēc tam jautā rietum sahāriešiem, tātad okupantiem. Un tikai neliela daļa viņu aptājā to ir tiešām rietum sahāras uh, pamatiedzīvotāji. Tādējādi iedzīvotāji mm, lielākā daļa tiek jau no sākta gala izslēgta. Es tad secinu, ka jūs tiesas spriedumu bradājat kājām. E, es e, lepojos ar to, ka tā ir institūcija, kas e, ievēro likumu un tiesības un cilvēktiesības, kas notiek šeit, tas ir tiešām kauns. Mēs ignorējam tiesas spriedumus, cilvēktiesības, mēs. Mm Eh, sargājam okupantus, kas šeit gūst peļņu. Paldies, Marija Arēnā! Paldies, atgādināšu, kā šodien mēs esam šeit tāpēc, ka ir justīcijas tiesas nolēmums, kurā ir teikts, ka nolīgums par lauksaimniecības produktiem netiek ievērots. Un tā kā Eiropā tiek ievesti rietumu sakārs izstrādājumi, ko nolīgums neparedz. Justīcijas tiesa norāda uz divām iespējām. Vai nu jūs apgalvojat, ka uz eh, sakāru tas neatiecas un tādā gadījumā netiek ievesti rietumsakārs produkti, vai arī tie tiek ievesti ar iedzīvotāju piekrišanu. Es uzskatu, ka mēs Inta komitejā neatrisināsim rietumsakāras problēmu savukārt. Ja komisijas priek, eh, sarunās ar Marokas valdību atbilstu justīcijas tiesu nolēmumu būtu labi, un es aicinu saprātīgā veidā Inta komitejā uzdot jautājumu justīcijas tiesai par to, vai jūsu sarunu rezultāts atbilst eh, nolēmumam. Ja tā tas ir, tad mēs varam nobalsot pār jūsu uh, Eh, panākt to vienošanos. Ja jūs tīsties tiesa uzskata, ka nolīgums neatbilst tās prasībām, tad būtu visai um, nekorekti lūgt no parlamentāriešiem pieņemt kaut ko, kas nav likumīgs. Es zinu, ka komisija var vēlēt vērsties justīcijas tiesā, tā to nedara, varbūt tas ir jādara parlamentā. Jā, Maksis Celis. Maksis Celis. Paldies, priekšsēdētāji. Es. Jū, jūs runājat par daudziem vārdiem, bet, bet šeit nav runa par konsultācijām, par iesaistīšanos, bet par rietums Sakārs iedzīvotāju piekriešanu. Turklāt jūs apgalvojat, ka jūs uh, Eh, esat gājuši cauri Marokas institūcijām, lai saņemtu eh, Rietums Sakāras eh, iedzīvotāju piekrišanu? Vai jūs saprotat, ka tas nav iespējams? Vai ir Īlas, Izraels kolonistu padomi, kas sniegs ehm, atzinumu par palestīniešu ražojumiem. Atgādinu, ka Rietum Sahāra ir atsevišķa teritorija no Marokas un ir jāievēro justīcijas tiesas nolīgums. Otrkārt, eh, Rietum Sahāras eh, eh, tiesa, kas atrodas Rabatā. Jūs zināt, ka daudzi um, Rietum Sahārieši nevar apmeklēt Rabatu. Tekstā Eh, teksts ir nofiktēts. Kā jūs varat eh, izteikties šeit par jau apstiprinātu tekstu? Otrkārt, kā jūs varat lemt par šo nolīgumu bez datiem? Šeit mums ir runa par 7000 eiro eksporta. Kas to rādā? Es gribētu zināt, vai jums ir kāds precedents par ziņojumu, kas ir uh, Eh, noslēgts ar citu valsti bez datiem, bez, eh, bez statistikas. Un pil, pilnībā piekrītu Marija Rēnas sacītiem par justīcijas sacīto. Jā, voorzitter. Minēra. Paldies. Jāsaka, ka tāda situācija, ko izraisījusi eh, komisija Rietum Sahārā, ir nepieņemama. Ar Maroku un Rietum Sahāru nevar noslēgt nevienu nolīgumu bez Rietum Sahāras uh, tautas uh, iedzīvotāju piekrišanas. Tas ir skaidri un gaiši teikts ES tiesas spriedumā. Startautiskās tiesības ir jāievēro, un tas pats attiecas arī uz Izrēlu un tās kolonijām. Maroka nedrīkst arī gūt labumu, izsist sev kaut kādu labumu, tirgojot produktus no okupētām teritorijām. Es gribu teikt, ka tas ir pilnīgi neiespējami. Ir tikai viens risinājums - lūdzu ievērojiet ēst tiesas spriedumu un pavaicājiet, lai rietums Sahāras ļaudis jums piekrīt tiešā veidā, ka šis nolīgums tiek grozīts. Paldies! Thank you, Chair. Ulfskoga priekšsēdi. Atkārtoši es spriedumu no 2016. gada turās skaidri bija sacīts, ka Rietum Sahāra nav Marokas daļa, un šo teritoriju nevar iekļaut nekādā tirdzniecības nolīgumā starp ES un Maroku bez Rietum Sahāras tautas piekrišanas. Tādēļ man rodas jautājums, vai komisija varētu paskaidrot kā viņi plāno iegād, saņemt uh, e, Sahāriešu tautas piekrišanu, kā to prasēs tiespriedums, e, jo mēs zinām, ka šī tauta ļoti kritiski vērtē šo nolīgumu, <clears throat> kas attiektos arī uz Rietumu Sahāru. Es saprotu, ka komisija arī nav uh, e, ilgspējības ietekmes izvērtējumu veikusi, ņemot vērā, cik uh, e, slēgta ir teritorija cilvēktiesību novērotiem. Paldies, Valēro kundze. Es arī esmu tikpat šokēta, kā daudzi citi, kā komisija ir rīkojusies šajā gadījumā. Es vismaz būtu gaidījis, ka jūs mēģināsiet kaut kā mums pa, uh, paskaidrot, ka jūs cenšaties es spriedumu ievērot, bet jūs šeit uh, e, rīkoties taisni pretēji, kā es tiesi prasīju savā spriedumā. Un šeit jūs arī nerunājat par okupētajām teritorijām, kā attiecībā uz Izrēlu un Palestīnu, bet uh, tieši uh, par to taču ir runa, tā ir okupēta teritorija. Un jūs vēlties, lai mēs to apstiprinātu? ka Moru, Maroka var pārdot ražojumus no šīs okupētās teritorijas, un mēs to pieņemsim. Jūs runājat par to, ka iedzīvotāji no tā iegūšot. Bet Eiropas Savienības tiesa ir e, pieņemusi spriedumu, kas mums ir saistošs. Un šajā spriedumā ir teikts, ka ir jābūt piekrišanai rietums Sahāras tautas piekrišanai. Un tās ir divas teritorijas divas valdības, ar kurām mums ir jāstrādā. Un tad ir jājautā, no kurienes nāk šie ražojumi. Attiecībos palstīm mēs sakam, jā, labi, ir jāsaka, ka tas ir no uh, ražojums no okupētas teritorijas. Vai jūs šeit darīsiet tāpat, vai būs rakstīts uz ražojumu, ka tas ir no, no okupētas teritorijas? Un tad jūs taču arī eh, netieši esat eh, atzinuši, ka tā ir okupēta teritorija Lula Sančesa. Gracias. Paldies. Justīcijas tiesas nolēmums norāda, ka nolīgums ar Maroku nevar tikt piemērots Rietum-Sahārā bez Rietum-Sahāras iedzīvotāju piekrišanas. Bez tam ir norādīts, kā pārstāvis ir Frente Polisario. Un neraugoties uz šo nolēmumu, jūs mēģināt eh, saglābt stā, eh, mēbeles, jūsu piedāvātais priekšlikums ar daudziem trūkumiem, taiskaitā ļoti nopietniem, un kolēģi jau par to izteicās. Tāpat nedrīkstām aizmirst 10. janvāra ģenerāla advokāta atzinumu par zvejas nolīgumu, kurā tiek atzīts, ka Rietums Sahāra ir uzskatām par okupēto teritoriju un jāņem vērā starptautiskie uh, likumi. Līdzīgi kā ar Izrēlu, Rietums Sahāras resursu izmantošana nekādā gadījumā nedrīkst uh, E, tikt izmantota okupējošās valsts interesēs, šajā gadījumā Marokas interesēs. Tāpēc mēs aicinām komisiju izpildīt justīcijas tiesas nolēmumu. Piekrītam kolēģei Marija Rēnai, ka nevar pieprast, pieprasīt parlamentam likt uz balsojumu nelikumīgu tekstu. Thank you. Paldies. Ines, vai vēlties runāt kā Eh, Magreb delegācijas vadītāji. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos izteikties tikai tāpēc, lai norādītu, ka es nedomāju, ka justīcijas tiesa ir jālemj apvienoto nāciju vietā. Un ir tiesa, ka komisija mēģināja eh, panākt maksimumu, ņemot vērā apstākļus, tomēr man nav skaidrs, vai konsultācijām ir jānotiek un ar to ir jānodarbojas apvienotajām nācijām, nevis uh, mums Eiropas Savienībai, kuri lems, kas pārstāvēs Rietumu Sahāru, cik viņu ir, jo arī mums ir eh, Marokas valdība, Marokas eh, tautu, kur ir savas problēmas un raugoties no savas pozīcijas, kas ir Magreba valstu delegācijas vadītāja, ja esmu nobažījusies pār stāvokli Marokā. Es saprotu, ka komisija ir sagatavojusi saindētu dāvanu un mums ir. Jā, mums nevajag risināt to, kas nav mūsu kompetencē. Tagad Jums ir iespēja 5 minūtēs reaģēt maksimāli 5 minūtes. Paldies. Priekšsēd, ka tik daudz laika mums dodiet, mēs to augstvērtējam. Pirmkārt, jautājums. Par jautājumu. Mēs saprotam jūsu vilšanos priekšsēdi. Ka šeit dokumenti par šo dokumentu ir nosūtīti tāpat kā par citām tirdzniecības sarunām. Es domāju, tas nav saistīts ar, ar eh, eh, līdz ģenerāla direktorāta, bet vienkārši eh, dokuments ir ļoti sensitīvs un ir liels politisks implikācijas. Tas ir vienīgais iemesls. Mēs vienmēr ar komisiju visas pozīcijas, komisijas ietvaros visas pozīcijas koordinējam. Otrakārt, runāt par mūsu sarunu ietvaru. Tas ir uh, sarunu uh, uh, um, pilnvaru ietvaros, ko mums deva padomu. Mums jāvērtē e, ietekmu ieguvumu iedzīvotājiem un jāgādā, lai visi būtu pienācīgi iesaistīti. Mēs pie tā pieturāmies un viss, ko mēs piedāvāsim, notiks respektēt to, e, arī kā arī ir es tiesas spriedumu, kas prasa piekrišanu, bet ir problēma. Kā šo piekrišanu saņemt, ja nevaram piekļūt iedzīvotājiem, kā definēt, kas ir rietumsahārieši. Tā ir milz problēma, tādēļ es domāju, ka mums vajag dzīga konsultācija tādā veidā, kas iespējam labāk varētu noskaidrot rietumu Sahāras iedzīvotāju viedokli, bet, diemžēl, alternatīvu veidu, kā to izdarīt, nav. Par jautājumu, vai mēs varam pārbaudīt vai varam attīties pret Rietumu Sahāras eh, produktiem tāpat kā no citām okupētām teritorijām, tas nav viens un tas, jo šajā gadījumā Rietumu Sahāras produkti neiegūtu neko no preferenču sistēmas un tiem tie tiktu aplikt ar um, pilnu muitu. Um, muitas likmi. Tas viss, ko es sacīšu, mans kolēģis vairāk par piekrišanu uh, pastāstīs arī Es ļoti īsi izteikšos. Pirmkārt, mēs ļoti ņemam vērā jūsu teikto. Uztveram to ļoti nopietni. Var jums godīgi teikt, ka mēs atzīstam, ka piekrišanas jautājums ir izšķirīgs attiecībā uz to, vai mums izdosies parlamentu pārliecināt par grozījumu. Mēs to ļoti absolūti nopietni uztverām. Mēs to nedarām ātri, tā ātri. Nē, mēs dodamies turp, tiekamies ar īstiem cilvēkiem, kas ir tieši vai netieši skarti, šī nolīguma skarti, un runājām ar nevalstiskām organizācijām, politiskā līmeņa cilvēkiem, ar polisārio runājām, un kā jau esmu sacījis gan šeit, gan citur, polisārio nu dien spēlē šeit savu lomu, bet nē, polisārio nav vienīgais mūsu partneri šajā jautājumā tāds nevar būt, jo neviena dalībvalsts nav atzinušo polisārio lomu, neviena dalībvalsts nav sārdu Sahrāvī Arābu Demokrātisko republiku kā tādu atzinis, to arī mēs nevaram darīt. Mēs ar viņiem runājam, protams, jo arī viņiem ir balss. Tomēr es jums arī varu teikt, ka Sahrāvī, Saharieši, kas dzīvo Rietum Sahārā, pat labam polisorio arī neatzīst. Tas ir fakts, ko esam uh, konstatējuši uh, sarunās tā kā Polisārio eh, pārstāvniecības tiesības arī nav eh, skaidri atbildēts jautājums. Tas tikai pavisam īsi, ko es jums varu teikt, vairāk laika nav. Mums būs ļoti rūpīgi jāturpina strādāt ar šo jautājumu un pilnīgi apzināmies, ka mums ne tikai ir jāņem vērā Eiropas Sanības tiesas spriedums, bet arī ANO process starptautiski spēki, likumi, ANO drošības padomas lēmumi šajā sakarā, un es eh, zinu, ka tas nebūs viegli, bet es ceru, ka mums izdosies visus elementus uzlikt uz galdu un pārliecināt jūs par savu viedokli. Paldies, līdz ar to šī diskusija ir beigusies. Turpināsim sazināties šajā jautājumā un strādāt ar šo dokumentu paketni. Pēdējais šodien ir pētījuma prezentācija. Es tirgus piekļūst stratēģiju, vai tā sasniedz savus galvenos mērķus? Mums ir 25 minūtes, tādēļ es gribētu Hekmana kungu aicināt mums prezentēt pētījumu, un tad arī varēsim par to uzdot jautājumus. Un visi, kas vēlas pamest zāli, lūdzu dariet to klusu. Klusu. Quietly. Okay, Mr. Heckman. Labi, Heckmana kungs. Paldies. Vai var nākamo slaidu? Jā, šī ziņojuma mērķis bija vērtēt es tirgus piekļuvas stratēģiju, lai e, varētu vērtēt, kā tas darbojas e, sadarbībā ar ekonomiskiem darboņiem e, un iesaistītām pusēm. Dokumentam ir četras sadaļas. Vienā īsi izklāstīts, kas ir e, tirgus piekļuva un tirgus piekļuvas partnerība, otrkārt um, tā darbība un eh, ko, kā to vērtē eh, iesaistītās puses, eh, tas ir apsakobot rezultātu no mūsu sarunām ar šīm iesaistītām pusēm. Trešais aplūko izaicinājums, ar kuriem saskarās Eiropas Savienība komisija un dalība valstis uzlabojot piekļuvi eksportirgiem Eiropas uzņēmuma interesēs, kā mēs identificējam protekcionistiskas barjeras, kā, kādi e, e, ir e, procesa dimensijas un visbeidzot secinājumi un rekomendācijas, tajā skaitā ietiem, ko Eiropas parlamentam, ko varētu darīt, lai uzlabotu tirgus piekļuvas stratēģiju. Nākamais slaids, lūdzu. Esmu pārliecināts, ka jūs visi ļoti labi ziniet, kas tas ir par instrumentu, un mehānismu, ko Eiropas komisija ir iedarbinājusi. Galvenais mērķis ir veicināt Eiropas uzņēmumu eksportus uz trešo valstu tirgiem, palīdzot viņiem eh, attiecībā uz eksportiem. Um, tikt skaidrībā, kādas ir barjeras, uh, eh, uh, eh, arī mums ir vērtējuma process par to, vai tās tiešām ir barjeras, ko varam darīt. Um, un ir jābūt prioritācijai. Visbeidzot, mēs cenšamies identificēt un prioritizēt barjeras. Mehānismi, kas ir saistīti ar šo stratēģiju, ir tādi, kas lielā mērā atkarīgi no privātu uzņēmumu, biznesa asociāciju eh, līdzdarbības un Eh, mēs šīs barjeras tātad vērtējam, vai arī barjeras, kā šķietams barjeras, vai tās eh, ir potenciāli nelegāls attiecībā uz PTO, piemēram, un tirdzniecības nolīgumiem, kas mums pastāv, ko varam darīt. Eh, šajā sakarā lielā mērā mēs strādājam ar tirgus piekļuvu attiecībā uz galveniem ES tirdzniecības partneriem, un šeit strādā galvenokārt ES delegācijas attiecīgās valstīs, bet arī dalībvalstu delegācijas. Šeit ir arī atbildīguma e, princips, caurspīdīguma un e, attiecībā uz datubāzēm un pasākumiem, jo šie pasākumi visi ir tirdzniecības barjeras, kas negatīvi ietekmēs eksports, to visu iekļauj tirgus piekļūdas datubāzēs, bāzē uh, un tad arī mēs vērtējam, kas e, ik gadus ir ticis sasniegts. Nesen arī e, tika iedarbināts process, kā to padarīt vēl pieejamāku. Mēs e, arī veiksmes stāstus izklāstām, kā analizējam, kā tas ir panākts un kādu labumu no tā gūst kāda nozara. Ir arī process, kā uzlabot šo tirgus piekļuvu stratēģiju, lai to padarītu ciešāk saistīta ar Eiropas Savienības tirdzniecības nolīgumu. Viens no jautājumiem atkal, kas tika uzdots, bija, ko Eiropas parlaments varētu darīt šajā sakarā. Nākamais slaids. Lai jums būtu priekšstats, par ko mēs runājam, par kādiem pasākumiem mēs šeit runājam, kas, kāda ir iekļaut darus, e, tirgus piekļuvas datbāzai, kur ir identificēta kā tirdzniecības e, traucējoši pasākumi E, kas jārisina. Daudz no tiem ir saistīti, visi ir vairāk vai mazāk saistīti ar importu ierobežojumiem, lielā e, mērā tarifu pasākumu, bet arī ir netarifu barjeras. Daudz ir saistīts ar produktu standartiem, pārtikas drošības, drošuma standarti. E, bet īstenībā ir ļoti daudz dažādu pasākumu, kādi arī datu bāze ir iekļauti tirgus piekļuvas stratēģijas darbināšana. Lielā mērā tas ir process no lejām uz augšu. E, nebūs tā, ka komisija uzspiedīs to, kas tai šķiet svarīgs Eiropas Savienībai kādā konkrētā tirgū, bet tā ir reakcija uz konkrētām sūdzībām un uzņēmumu bažām vai e, asociācijām. Komisijas loma šeit ir tāda, ka mēs vērtējam, kā mēs risinām kādu konkrētu prioritātu, un, protams, ir ļoti daudz dažādu pasākumu, ko varētu veikt no diplomatiskiem demaršiem eh, ar eh, tirdzniecības komitejām, PTO ietveros pasākumiem. Uh, ja ir tiešām PTO uh, noteikumu pārkāpumi, un to pašu var, protams, attiecināt uz tirdzniecības nolīgumiem, eh, kādi mums ir noslēgti. Kopš 2008. gada ap 280 barjeru ir um, tikušas novāktas šī procesa rezultātā. Lielākā daļa lielās uh, strauja, at, straujas attīstības valstīs kā Indija, Ķīna, Brazīlija, bet arī eh, kaimiņattīstība valstīs kā Ukrainā Eh, kur daudz problēmu ir atrisināt. Eh, vidēji 20 eh, barjeras gadā tiek likvidētas un apmēram 20% no tiem prasa ilgāku laiku. Datu bāzē tas ir atspoguļots, tātad šajās daudz šīs barjeras tomēr arī neizdodas nojaukt mēs redzam patiesībā vairāk protekcionismu pasākumu nekā eh, mums izdodas eh, likvidēt. Par to varbūt ir arī vērts parunāt. Mēs aptau, aptaujājām ieinteresētās puses, eh, nozars asociācijas, kas saistīts ar šiem mehānismiem, bet mēs bijām arī atvērti, lai arī atsevišķi uzņēmumi mazvidēji liela varētu eh, mūsu eh, jautājuma anketa atbildēt. Pirmais jautājums bija, vai esat par šo mehānismu dzirdējuši, un tad tiem, kas bija par to dzirdējuši, bija daudz eh, papildu jautājumu par to, kā tas darbojas, kā tas tiek vērtēts, tā efektivitāte un tā joprojām. Mums bija 181 atbilde jautājumu anketām. Lielākā daļa bija no privātie eh, sektora, eh, uzņēmumu, eh, nozara asociācijas un tam līdzīgi. Pētījuma rezultāti lielākoties liecina, ka lielākā daļa uzņēmumu pozitīvi vērtē šo procesu, tā efektivitāti, bet tajāpat laikā arī aptauja parādīja, ka daudz uzņēmumu nebija pat dzirdējuši par šo mehānismu uh, um, un neapzinājās, ka tas ir veids, kā Eh, strādāt ar eh, tirgus piekļuvas barjeram ārzemēs. Tāds viens no secinājumiem, bet tie, kas ir eh, procesā iesaistīti, to vērtē ļoti pozitīvi. Šeit vēl nedaudz fona informācijas. Dokumentā ir, protams, daudz detalizētāk informācijas sniegt, es tajā neiedziļināšos, bet pētījums skaidri parādīja, ka daudz uzņēmumi pat neapzinās, ka ir šāds mehānisms. Uh, kas neobligāti uh, būtu pārmetums mehānismam, jo mehānisms ir saistīts ar uh, nozara asociācijām, kas uh, risina šāds jautājums šeit Briselē vai citur, bet to der paturēt prātā. Daļai mūsu mandāts arī ietvēra šo jautājumu vērtēt, kā tad darbojas šis mehānisms, un tas arī jautājuma anketā bija ietverts šis jautājums. Uh, Un te nu eh, visi piekrīt, ka šis instruments ir ļoti efektīvs un tas uzlabo caurskatāmību. Tātad eh, tieši to pašu mēs arī noskaidrojām interviju eh, rezultātā, kā aptaujas anketa rezultātā, un jautājuma anketa sniedz tātad mums līdzīgu ainu par nekā, kā, kā intervijas. Uh, Vairums piekrīt, ka tirgs piekļuva ir uzlabojusies laika gaitā eh, šīs darbības rezultātā. Izaicinājumi attiecībā uz efektivitāti, šīs stratēģijas efektivitāti un tās eh, rezultativitāti. Eh, cik lielā mērā eh, eh, nozars asociācija vai uzņēmums var gaidīt kāds rezultāts no šī mehānisma. Ja viņi uzskata, ka tas prasa daudz laika, pūliņus un rezultāts nav eh, sevišķi liels cerības, ka varēs panākt, tad viņi to neizmantos. Šeit ir daudz apašpunktu, es ne visā var ieslīgt laika trūkuma dēļ, bet kopumā šis mehānisms balstās uz to, ka uh, vai manām uzņēmumam ir kādas uh, sūdzības, uh, ja nav, tad diez vai tas tiks izmantots, to svarīgi uh, ņemt vērā. Uh, Un tad e, šīs liederīguma izvērtējums būs saistīts arī ar instrumentiem, kas ir komisijas rīcībā, lai risinātu konkrēto problēmu. Tā tad vienmēr jāuzdod šis jautājums, vai Eiropas komisijai ir piekļuve efektīviem instrumentiem un vai ir tirdzniecības nolīgums. Ja Eiropas Sanībā ir tirdzniecības nolīgums ar konkrēto valstu, tad ir daudz e, vairāk e, svīru mūsu rokās, lai šo barjeru iespējams nojauktu. Ja, tas, ja tā ir pret nolīguma burtu burtu vai garu. Un um, mēs aptaujā, aptaujas anketā arī konstatējam, ka uh, stratēģijas efektivitāte tiek mazināta, eh, kā daudz uzņēma atzina, eh, ja mēs saskarāmies ar politiskām problēmām, un šeit diez vai uzņēmumu vai asociāciju līmenī daudz ko var darīt. Visbeidzot, kas ietekmē mehānismu efektivitāte, tas ir jautājums, vai barjeri ir e, legāli vai nelegāli, vai valdība rīkojas e, pretēji e, privās tirdzniecības nolīgumam vai PTO e, nolīgumam, tad ir vairāk jēgas e, šeit pūlēties, jo tad arī kaut ko varēsim darīt. Un tad svarīgs vēl efektivitātes faktors ir tāds, Eh, cik eh, laba koordinācija ir starp Briseli eh, un konkrēto asociāciju vai uzņēmumu un arī starp dalībvalstīm, cik labi mēs varam sadarboties, lai konkrēto problēmu risinātu. Intervijas un aptaujas anketas mums sniedz tādu ainu, ka šie izaicinājumi um, tiek vērtēti tā, ka eh, principā process eh, ir ar lielu plusa zīmi eh, uzņēmumu vērtējumā. Tiek uzskatīts, ka uzņēmumi mums varētu labāk informēt attiecībā uz to, kur ir vērts pūlēties. Ne visi uzņēmumi, kas padod savus ražojumus, viņiem būs juridiskā kompetence, lai vērtētu, ka kura barjera ir legāla, kura nelegāla Un eh, šī problēma ir grūti risinājama, bet tas ir jāpatur prātā. Kopī, kopumā an, aptaujā ankēta rezultātu un intervijas mums uh, uh, parādīja, ka informētība ir jāuzlabo, to arī varētu darīt, un daudz uzņēmumu pat neapzinās šāda uh, mehānisma esamību. Daudz uzņēmumu norādīja, ka mēs varētu arī labāk aktualizēt datubāzes saturu, uh, Uh, ņemot vērā atgrieznisko saiti, kas ir saņemta. Bet kopumā tiek uh, uzskatīts, ka process uh, diezgan efektīvi strādā un koordinācijas starp dažādām iesaistītām pusēm ir diezgan laba. Kaut gan arī tika izskanēja viedoklis, ka arī citi komisijas rīcībā esoši instrumenti varētu tikt vairāk izmantot, piemēram, attīstības sadarbības rīki. Nākamais slaids - rekomendācijas. Tas nav tik daudz mūsu izdomājums, kā ieteikumi, kurus mums devuši e, e cilvēki e, attiecībā uz to, ko varētu attiecībā uz tirgus piekļuvu stratēģiju uzlabot. Un ko es gribētu šeit pieminēt, un ko mēs ziņojumā arī ietvērām, ka nav saites starp to, eh, ko mēs lasam PTO ziņumos un tā tālāk, un to, ko mēs atrodam tirgus piekļuvas datubāzē. Tieši tādēļ iespējams, ka mēs strādājam eh, nolējās, nolējām uz augšu. Tātad daudz efekti, kas datubāzē ir un kas nav PTO, eh, pārziņā eh, eh, vai zināšanās. Eh, tas rada jautājums, kā to risināt, bet tas jāpatur prātā. Daudz uzņēmumu piedāvāja kvantitatīvus indikātors izmantot, lai saprastu, kā var progresu panākt, īpaši attiecībā uz tirdzniecības nolīgumu izmantošanas procentu Eh, daudz uzņēmumu lūdza komisijai vairāk eh, eh, sniegt informāciju par to, kādas barjeras, kuras ir datu bāzē iekļautas, joprojām pēc pieciem gadiem nav likvidētas, kādas problēmas, kādi iemesli. Visbeidzot, dažas domas. Mēs konkrēti uzdevām katram šo jautājumu, un tādēļ es jums tagad arī sniedzu šo grieznisko saiti, ko saņemām no cilvēkiem. Uh, Ko Eiropas parlaments varētu darīt e, pastiprināts partnerības ietvaros, lai e, tirgus piekļuvas partnerību padarītu efektīvāku? Un viena no atbildēm, ko mēs saņemam daudzkārt, bija tāda, ka varētu vairāk darīt, lai e, nacionāls vēlēšana apgabalos un parlamentos esošās intereses liktu lietā. Uh, lai viņas informētu, ka šāds process vispār pastāv. Tātad eh, informētība būtu jāuzlabo par procesu kā tādu. Un tirgus piekļuvas darba kārtībā būtu arī jāņem vērā, ka runājot ar trešām valstīm, ja mēs apmeklējam tās, eh, vienkārši dar par to runāt, ka uh, tirgus piekļuva ir daļa no regulā, uh, regu, uh, Eh, pastāvīgā dialoga. Un, protams, uzņēmumi gribētu eh, arī eh, paši varētu izteikt šīs savas bažas. Tas diez vai jūs pārsteigs. Visbeidzot, jautājums, kas saistīts ar resursiem, jāplūkojiet, cik resursi tiek atvēlēti šīs konkrētās stratēģijas īstenošanai. Tas ir diezgan neliels, eh, diezgan neliels summas, tātad mums vajadzēs vairāk resursu. Tas ir iekšējās līdzekļu alikācijas jautājums komisijai, kas uzdojums, kā mēs šīs jautājumas risināsim, bet ja gribam tiešām kļūt daudz efektīvāki, eh, strādājot ar visam šim tirgus piekļuvas barjerām, kas ir iekļaut šajā datubāzē, tad mums būs jāpieliek lielāki eh, pūliņi un arī neapšaubām lielāki resursi. Paldies! Thanks a lot! Paldies. Vai ir jautājumi? Koments. Komentāri. Helmuts, bet ļoti īsi. Man ir viens jautājums par PTO un tirdzniecības nolīgumu, jo jūs norādījāt, ka tie ir sarežģīti jautājumi. Vai šis rīks palīdz dalībniekiem pasaules tirdzniecībā vai MBU e, Eiropas Savienībā izmantot to šādā veidā. Tas ir papildus punkts visā arhitektūrā. Komisija, paldies! Priekšsēdētāji, paldies, kolēģi! Domāju, ka. Kā ir pienācis laiks šīm debatēm, jo varu jums garantēt, ka tirgus piekļūs jautājumi, kas, ka tie iegūs lielāku nozīmi jau, jau ir iegūši lielāku nozīmi, un kā profesors Hukmans sacīja, pieaug protekcionisms no partneru puses, un otrkārt, pasauli ir mainījusies, mēs vairs nedzīvojam tādā pasaulē, kura vistirniecības partneri ievēro noteikumus, transakciju daudz, es nenosaukšu tos partnerus, kuri tā rīkojas. Mē, tās ir Savienotās valstis un Ķīna, un mums ir jāpieliek papildu pūliņi, lai eh, mēs varētu šīs barjeras mazināt. Un tas nozīmē ap 2,5 miljārdi eiro papildus eksporta, kas atbilst 10 tūkstošu darba vietām Eiropas Savienībā. Aptvarot plašāku aktivitāšu jomu, elektronika, farmaceitiskā industrija, kosmētika, MVU un tā tālāk. Šīs ir jomas, kur ir vajadzīgs vislielākais atbalsts Mēs piekrītām ļoti daudziem profesoru Hukmanu pasvītrotajiem aspektiem, kā arī mēs uzskatām viņa ieteikumus ļoti noderīgus. Tas, ka e, parādās jaunas eksporta iespējas, nozīmē, ka sistēma darbojas, bet ar pieaugušo protekcionismu mums ir jādara vairāk. Viss caur un visiem kopā. And... Ieskaitot visu institūciju darbu. Kā mēs atrisināsim šo uh, situāciju? Mēs piekrītam Hukman e, kungam, ka ir uh, jāceļ apzinā, apziņāšanās līmenis. Dalībvalstīm ir jāuzdod darboties daudz vairāk ārpus Briseles burbuļa. Mēs pie tā strādājam, šogad mēs uzsākām programmu, mēs apmeklējam visas dalībvalstis, mēs eh, iesākām ar Kopenhāgenu, mēs to dēvējam par Nacionālā tirgus piekļuvas eh, dienām, mēs piesaistām MVU eh, uzņēmumus, lai pastāstītu, ka šis tirgus piekļuvs stratēģijas servis ir viņu rīcībā. Es domāju, ka tas ir būtiski. Ko parlaments var darīt? Mēs gribētu panākt to, lai MBU un citi lietotāji apzinātos šāda instrumenta esamību. Pastiprināt komunikāciju un uh, nodrošināt labāku apzināšanos ir ļoti nozīmīgi, bet ir arī svarīgs jautājums - labāka prioritizēšana. Es uh, šeit nezinu, vai piekrist vai dēļ E, profesors slēdzieniem, jo mēs vēlamies būt droši par to, ka viss notiek demokrātiski lai mūsu uzņēmumi pastāsta, kas tiem ir vajadzīgs. Un visbeidzot, ļoti svarīgs ir spēcīgāks koordinācijas darbs. Mēs mēģinām celt mūsu pūliņus. Mēs esam izveidojuši projektu, ko dēvējam par Eiropas ekonomisko diplomātiju, eh, kur mēs strādājam ar delegācijām dalībvalstīm, lai varētu stiprināt viens otra pozīcijas. Tas ir ļoti svarīgi. Norādīšu vēl vienu aspektu no savas pieredzes E, kas ir tirgus pieejas griezīgā pusē. Es apmeklēju un organizēju e, vizītes visiem, e, visu veidu komisāriem, nozaru pārstāvjiem un arī parlamentu priekšsēdētājiem Šulcam. Jūs nevarat iedomāties, cik Eh, liela vara ir parlamentā rokās sārpustā. Jums tiek piešķirts ārkārtīgi liels ticamības līmenis un respekts, un, piemēram, Ķīnas prezidents ļoti rūpīgi uzklausīja Eiropas parlamenta priekšsēdētāju sacīto par tirgus piekļuvas jautājumiem. Un Es gribētu jūs aicināt katrā reizē, kad jūs kāda parlamentārā delegācija dodas kādā misijā, domājat un runājat par tirgus piekļuvas jautājumiem, jo jūs paši esat vislabākie vēstnieki šajā cīņā, kurā mūsu pūliņi ir jākoordinē. Tas bija mans sakāmais, un mēs esam jūsu rīcībā šajā kopīgajā uzdevumā. Paldies! Un iespējams, ka mēs apmeklēsim Ķīnu profesors Hok, profesor Hokmanu, ja jūs varētu atbildēt skolīģi jautājumu. Tik tiešām es domāju, ka tā ir daļa, mēs nesam vēl ar to tik daudz saskā apsvērušies, bet eh, tā, eh, kādu jūs redzat, kā darbojas šī tirgus piekļuvis eh, konsultatīvā padoma, kad jūs redzat, kādi ir iespējas, tad nekas nekavē tirzniecības nolīgumu kļūt par daļu no procesu. Un jūs varat vienmēr norādīt, kā to aptver tas vai cits pants tirzniecības nolīgumā. Pilnīgi noteikti tā tas ir. Paldies, profesor! Ar to mēs esam pabeiguši skatīt 25. darba kārtības punktu, 26. punkts, dažādi jautājumi. E, vismīļākais punkts visiem, bet citu jautājumu nav. 27. nākošā sanāksme 21. 22. marts. Un ar to mēs sēd beidzam jauku vakaru visiem.